Meine sehr verehrten Damen und Herren, cienījamās dāmas, godātie kungi, godātie kolēģi, kolēģis, priecājos jūs redzēt. Un šodien pēcpusdienā mums ir Lībe komitejas uzklausīšana un kolēģis Lopes Agilārs ir speciāli arī ieradies pie mums, jo runa par kibernoziegumiem. Tagad uh, mēs katru dienu dzirdam ziņās kaut ko par šo tēmu. Un tagad, kad datoru sistēmas kļūst arvien sarežģītākas, uh, un kaut gan dod mums ļoti daudz labumu un priekšrocību, tomēr dod arī noziedzniekiem ļoti lielas iespējas visādi izvērsties. Kā novilkt robežas, ar kādiem uzdevumiem jātiek galā, par to mēs runāsim šodien un šo pēcpusdienu. Mēs uzklausīsim ekspertus, kas mūs iepazīstinās ar to, kāda ir situācija, kāda ir jaunie uzdevumi un piedāvās mums dažādus impulsus. Uzklausīšana notiek tāpēc, ka šobrīd notiek darbs ar direktīvas projektu par kibernoziegumiem un vienlaikus citā komitejā, proti Rūpniecības komitejā un arī ārlietu komitejā, kur tiek risināti diplomātijas jautājumi, arī diskutē par šo jomu. Tāpēc ļoti priecājos sveikt Kristīnu Ojulandi, kas uh, ir tātad, uh, atzinuma autore ārlietu komitejā un arī kolēģis no Kristians Ēlērs, kolēģis no Rūpniecības komitejas, arī ir mūsu vidū. Pagājušajā gadā komisija piedāvāja šo iniciatīvu, un arī komisijas pārstāvis šodien piedalās mūsu uzklausīšanā un 2005. gada padomas ietvar lēmums tiks grozīts, pieņemot šo direktīvu. Sveicu arī padomas pārstāvi mūsu sanāksmē. Un Justins Millers, kas sēž pašā maliņā, pārstāv apvienotās karalistes. Uh, iekšlietu ministrijas kibernoziegumu politikas nodaļu un nodarbojas ar šiem jautājumiem diendienā. Tā tas būtu ievadam. No šī gada sākuma mēs parlamentā debatējam par šīs direktīvas uh, saturu, mums ir dažāda veida komitejas, mēs tiekamies ar ēnu referentiem. Jūnijā padome piedāvāja savu pozīciju, un e, strādājot ar šo jautājumu, ir radušies daudzi jautājumi. Pirmais e, sodi, ko piemērot par kibernoziegumiem, tas ir pēdējais solis, galējais solis, kā cīnīties ar šiem noziegumiem. Tāpēc jautājums ir, kādiem jābūt drošības standartiem šajā vidē un kādas preventīvas pasākums ir iespējams veikt. Otrs jautājums, kā attiekties pret tehniskiem jauninājumiem, kas līdz šim nav aptverti, ietverti direktīvi, piemēram, tā saucamā mākoņošana. Nākamais jautājums ir, par šo ļaundabīgo vai kaitīgo programmatūru un tās nodošanu tālāk vai izplatīšanu, kā mums attiekties pret šādiem biznesa veidiem. Es ļoti tāpēc priecājos, ka eksperti, ko esam uzaicinājuši, eh, ir atbildējuši mūsu uzaicinājumam un runās par minētajiem jautājumiem un arī par direktīvas uh, projektu, projektu. Pirmo nodaļu, pirmo daļu uzklausīšanā vadīs Kristīna Ojolande, un mēs runāsim par to, kādi pasākumi ir iespējami Eiropas līmenī, dalību valstīs un starptautiskā mērogā. Otrā sesija runāsim par privāto sektoru, kāda ir privātā sektora atbildība, un trešā datu Tātad trešā ir starp institūciju sadarbība un ceturtā datu aizsardzība. Un pēc tam būs arī iespēja uzdot jautājumus. Nevis uzstāties ar runām, bet uzdot jautājumus ekspertiem, lai eksperti var atbildēt. Un mums būs arī laiks runāt vēl par šiem jautājumiem, bet šodien mēs galvenokārt vārdu dosim ekspertiem. Uh, tāpēc lūdzu izmantojiet iespēju uzdot viņiem jautājumu. Katram runātājam ir desmit minūtes, savukārt deputāti vienas minūtes laikā var uzdot jautājumu. Tagad došu vārdu Kristīnai Ojulandei. Thank you so much, uh, Monika, uh, Frau Hol. Paldies, Monika. Holmejers kundze par to, ka uzaicinājāt mani piedalīties šajā uzklausīšanā, dāmas un kungi, godātie draugi, viesi. Arī es esmu ļoti priecīgi redzēt šeit Eiropas parlamentā mūsu viesus. Eh, uzskatu, ka eh, šī tēma ir ļoti aktuāla un svarīga pēdējo gadu laikā dalību valstīs un arī globālā līmenī šie jautājumi sāsinājušies. Esmu ļoti gandarīta būt ar jums kopā un vadīt pirmo paneļu diskusiju, jo es esmu no Igaunijas. Jūs šeit esat daudz eksperti un tādēļ jūs zināsiet, ka 2007. gadā Igaunija pati pārdzīvoju savas ādas ļoti plašu kiberuzbrukumu. To varētu pat saukt par kiberkāru zināmā mērā. Un tādēļ mums ir pieredze, kurā labprāt dalāmies ar citām Eiropas Savienības un NATO dalību valstīm par to, kā, ko mēs esam darījuši līdz šim. Es ar lielu interesi uzklausīšu ekspertu viedokļus un tāpat arī dalībnieku domas par šiem jautājumiem. Esmu dziļi pārliecināta un ceru, ka daudzi cilvēki un daudzas iestādes Eiropas Savienībā ir viensprāts, ka mums ir ļoti cieši jāsadarbojas šajā jomā kiber uzbrukumu, tātad profilaksē un apkarošanā. Mums ne tikai jāsadarbojas, bet arī jāharmonizē tiesību normas un pasākumi, jāizveido labāk strateģiskā infrastruktūra, bet ne tikai tas. Mums arī jāsalīdzina un jāievieš labākā praksa, kāda jau pastāv kādās valstīs, šī te parauga praksa. Un pēdējais, ko es gribētu šajā īsajā ievadrunā teikt, gribētu aicināt jūs domāt ne tikai par šo salīdzinoši šauro uzklausīšanas tēmu šodien, šo šauro jomu, kurai pievēršam uzmanību šodien par kiberuzbrukumiem informācijas sistēmām, es domāju, ka mums jādomā plašāk, jābūt gataviem domāt daudz augstākā līmenī, globālā līmenī, kā regulēt šo jomu arī ārpus Eiropas Savienības robežām. Cik daudz iniciatīvas un aktivitāšu Eiropas Savienībai vajadzētu uzņemties starptautiskā līmenī. Lielas paldies, ka ieradāties uz uzklausīšanu un paldies, ka ļāvāt man izteikties. Tagad došu vārdu kā priekšsēdētāju. To... Dosim vārdu Jakobam Boratinskim. Thank you very much, uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze, ka jūs uzaicinājāt komisijas pārstāvis uz ekspertu uzklausīšanu. Oilandes kundze bija tā, kas aizsāka šīs uzklausīšanas organizāciju un arī komisija, pateicoties Oilandes kundzes iniciatīvai, pagājušajā gadā nāca klājā ar priekšlikumu jaunai direktīvai pār kiberuzbrukumiem viens no tādiem pamudinājumiem bija tieši notikumi Igaunijā, kiberuzbrukums Igaunijai, kas lika komisijai domāt par to, ka ir nepieciešama Eiropas Savienības līmeņa atbildi. Es runāšu par šo jauno priekšlikumu, un, jo saprotu, ka šeit ir ļoti daudz augststāvoši ekspertu, un es nerunāšu par tehniskām lietām, bet par komisijas priekšlikumu. Mums ir pierādījumi, ka draudi uh, kibertelpai aizvien pieaug pēdējā laikā AIOKTA no Eiropola ir apstiprinājis, ka organizētā noziedzība, noziedznieku grupas aizvien vairāk izmanto e, internetu un tā sauktos botnetus, lai e, organizētu dažādus noziegumus. Mūsu mērķis ir e, apzināti aizvien pieaugušo uzbrukumu skaitu, kas e, aizsāk gan Eiropas Savienības teritorijā, gan arī ārpus tās. Mūsu mērķis ir vajāt noziedzniekus, izmantojot kriminālu kodeksu, uzlabot pārrobežu sadarbības starp tiesības sargājušajām iestādēm un izveidot efektīvas monitoringu un datu vākšanas sistēmas. Konkrētāk tas nozīmē, ka kri kriminālās sankcijas tiks uh, Eh, paaugstināts, līdz šim tās ir bijušas pietiekami zemas. Bez tam mēs tagad runājam par jauniem vainu pastiprināšiem apstākļiem un definējam tos. Pirmkārt, tas, ka tiek izmantots botnets vai tam līdzīgs eh, paņēmiens šīm te šajā kiberuzbrukumā, tas ir vainu pastiprinošs apstākļus saskaņā ar šīs direktīvas projektu. Otrakārt, tā sauktās spū, tie saukt, tā sauktie spūfinga uzbrukumi kad cilvēks uzdodas par kādu citu, slēpjas aiz citas identitātes. Piemēri varētu būt meklējumi pavisam nesenā praksē, kad mēs redzam, ka ēpasti tiek sūtīti ar saindētiem pielikumiem, kad ēpasta sūtītājs izliekas par to, ka viņš strādā kādā, kom, kādā iestādē, kādā atzītā iestādē, piemēram, Eiropas komisijā. Šajā direktīvas priekšlikumā mēs ieviešam uzdevumu dalību valstīm atbildēt uz steidzamiem lūgumiem gan no uh, sabiedrības puses, gan arī no dažādiem uzņēmumiem. Atbildi jāsniedz 24 stundas, 7 darba dienas. Mēs zinām, ka šobrīd praksē šāda atbildes sniegšana nedarbojas bieži vien. Un visbeidzot, mēs ļoti maz ko zinām par to, cik plaša ir šī problēma cik plaši ir kat, plašas ir katra uzdevuma, uzbrukuma sekas. Katrai dalību valstī mēs eh, uzliekam par pienākumu uzlabot datu vākšanu par šiem te uzbrukumiem. Ir svarīgi apzināties, ka šī te direktīva nav visaptvaroša atbilde kibernoziegumiem. Nē, tas ir viens no vairākiem instrumentiem, kas visi kopā varētu mums palīdzēt Eiropas Savienības līmenī labāk atbildēt uz kiberuzbrukumiem kā draudu. Šajā kontekstā gribētu jums atgādināt iekšējās drošības stratēģijas paziņojumu, ko komisija pie šā gada novembrī uh, un kurā cīņa pret kibernoziegumiem minēta par vienu no pieciem galvenajiem mērķiem. Un konkrētāk tāda pasākuma kā Eiropas kibernozieguma centra izveidošana un ekscelences centra izveidošana, apmācība, uzlabošana, privātais, publiskais, privātā publiskā partneru sadarbība ir minēta kā pasākumi šīs noziedzības apkarošanai. Mēs ceram, ka tas viss novadīs pie uh, kiberuzbrukuma centra patiesas izveidošanas un darbības uzlabošanas. Šajā uzklausīšanā ir arī paredzēti jautājumi, kuros mēs mēģināsim noskaidrot, kurš līmenis ir labākais, vai dalību valstu, vai Eiropas Savienības līmenis. Eiropas komisija šobrīd veic mm, izpēti uh, mēģinot rast jautājumus uz dažādiem jautājumiem, piemēram, kur būtu jāatrodas Eiropas kiber uzbrukuma apkarošanas centram, kā tam būtu jādarbojas, kā tam būtu jāsadarbojas ar dalību valstu iestādēm, un kā šis centrs varētu optimāli atbildēt uz šīs dienas vajadzībām. Tāds tā tad ir šis process, un mēs mēģinam rast detalizētas atbildes uz šo jautājumu loku. Gribētu minēt vēl dažus problēma jautājums, kas iespējams izskanēs arī šeit citu runātāju runās. Iekšlietu ģenerāldirektorātam viens no svarīgākajiem jautājumiem, protams, ir tas, kā uzlabot uh, tiesību sargājošo iestāžu darbību visā Eiropas Savienībā šajā jomā. Uh, kā labāk ievērot likums. Pēdējo četru gadu laikā komisija ir mēģinājusi e, uzlabot inovatīvo pieeju izmantošanu dažādās šajās te iestādēs. Kā savienot e, tiesību sargājošo iestāžu darbību, privātā sektora nepieciešamību, ātri atbildēt uz datoru uh, sistēmās ieviesušajām kļūmēm un tā tālāk. Šī sadarbība, mūsuprāt, ir viena no panākumu ķīlām, ja mēs vēlamies labi atbildēt uz kibernoziegumiem, sniegtiem iznīcinošu triecienu. Šīs centrs mm, tam būtu nepieciešams apveltītam ar interfeisu ar pilsonisko sabiedrību, proti ir jābūt iespējām sadarboties ar sabiedrību. Interneta pārvaldība ir milzīgi plaša joma, kas eh, ir pārāka par jebkuru pārsniedz jebkuras dalībvalsts vai Eiropas Savienības robežas. Tā ir joma, kas, kurai nepieciešams pievērst uzmanību, lai nodrošinātu no vienas puses izteiksmes brīvību, no otras puses nostiprinātu uzticēšanos un drošību. Viens konkrēts jautājums, kas ir mūsu darba kārtībā, ir uh, tiesību ieviešanas rekomendāciju izplatīšana un rekomendāciju izplatīšana. Tās ir rekomendācijas, kas starptautiski tiek atbalstītas ikon organizācijā Eiropas Savienības ASV darba grupa, kas nodarbojas ar kiberdrošības jautājumiem, izstrādā šīs rekomendācijas. Uh, Vēl kāds ļoti svarīgs jautājums mums ir dažādie pasākumi cīņai pret bērnu pornogrāfijas izplatību internetā. Attiecīgā direktīva jau ir savas tapšanas pēdējā stadijā. Šī joma ir ļoti tāda joma, kurā ļoti svarīgi sadarboties ar privāto sektoru, ar pilsonisko sabiedrību. Mums ir programma Drošāks internets, ko vāda ģenerāldirektorāts informācijas sabiedrība. Ir vēl arī citi projekti, kas ir tieši saistīti ar to, ko mēs varētu saukt par visaptverošu atbildi kiberuzbrukumiem, piemēram, kritiskās informācijas aizsargāšanu vai izplatīšanu un internetu vidas aizsardzību kopumā. Mēs ar šo konkrēto kriminālu tiesību aktu nemēģinam rast panacēju, kas atrisinātu visas problēmas. Nē. Ne tas ir, tā ir specifiska konkrēta atbilde patreizējai situācijai. Mēs, protams, rēķināmies ar Eiropas parlamenta atbalstu šīs direktīvas pieņemšanai, tāpat arī ir atbalsts daudzu nenormatīvo aktu ieviešanā, jo daudz no tiem ir izšķiroši svarīgi Eiropas Savienības efektīvas atbildes sniegšanai kibernoziedzībai. Man šķiet, ka līdz ar to esmu izsmēlis man atvēlēto laiku. Paldies! Paldies! Parotinska kungs par šiem ievadvārdiem un vadlīnijām uz tālākajām pārunām. Eiropas parlaments, protams, šajā jautājumā atrodas Eiropas komisijas pusē. Arī mēs uzskatām, ka nepieciešams ir regulēt cīņu pret kibernoziegumiem. Tas ir mūsu visu interesēs. Tagad došu vārdu nākamajam runātājam, kas pārstāv Polijas prezidentūru. Mihāls Fīlans, lūdzu, dod vārdu jums. Paldies. Homērs kundze, cienījamie deputāti, paldies, ka uzaicinājāt mani piedalīties šajā noklausīšanās sanāksmē. Prezidentūras vārdā uh, vēlos iepazīstināt ar padomus nostāju attiecībā uz kibernoziedzību un kiberdrošību. Manu uzdevumu ievērojami atviegloja uh, kolēģis no komisijas, kurš jau iepazīstināja ar virkni pasākumu. Es domāju, ka visi mēs esam vienasprātīs, pat tām jau nerīkot sanāksmi, lai noskaidrotu, ka draudi palielinās, tas ir pārobežu apdraudējums, un ir jāreģē Eiropas Savienībai ļoti ātri un visaptaroši. Vēlos uzsvērt, ka padomē sagatavotā reakcija balstoties uz komisijas priekšlikumiem ir visaptēroša, un kā jau tika minēts, mums ir digitāla darba kārtība Eiropai, mums ir rīcības plāns par internetu drošības stratēģiju, un virkne dažādu pasākumu, kas šobrīd tiek apspriesti padomē. Dažādas tēmas, piemēram, Eiropas kibernoziedzības apkarošanas centra izveide. Un par to visu tiek runāts Eiropas politikas ciklu ietvaros. Un kozi komitejā mēs eh, domājam par jaunām strateģiskām prioritātēm, kuras varētu pieņemt eh, šogad, oktobrī. Un, manuprāt, nākamais SOS operatīvais rīcības plāns, kurā tiks iekļauti šie strateģiskie mēķi, un arī tas tiks sagatavot šodien, šogad. Ar to esam pārliecināti, ka tik līdz būsim ieviesuši efektīvus pasākumus, mēs stiprināsim visas Eiropas Savienības atbildi kibernosacībai un spēsim apkarot ļoti efektīvi šo fenomenu. Direktīva par cīņu pret uzbrukumiem informācijas sistēmām ir ļoti būtisks šīs stratēģijas elements. Tas ir pats pēdējais reakcijas solis, tur mēs runājam par noziedzības uh, definīcijām, par soda apmēriem, par uh, vainu pastiprinošiem apstākļiem un uh, virknī kriminālo pasākumu, kā ar kuriem tiek reaģēts uz šādiem noziegumiem. Kā ir minēts 83. pantā līgumā par Eiropas Savienības darbību, tā mērķis ir skaidrs un aptvērums ļoti precīzi definēts. Kā jau jūs visi zinat un kā jau tika teikts, padome ļoti intensīvi Ungārijas prezidentūras laikā runāja par šo tematiku, un, manuprāt, šodien ir gada diena. 4. oktobrī pagājušajā gadā mēs saņēmām komisijas teksta projektu un esam spējuši vienoties par vispārēju pieeju uh, šī gada jūnijā. lai tā ātri jūs uh, iepazīstinātu ar to, kādus principus mēs izmantojam strādājot pie direktīvas projekta. Tur bija četri galvenie punkti. Pirmā doma bija tāda, ka ir jāpieturas pie komisijas priekšlikuma pamatojuma un jādomā par liela apmēra uzbrukumiem, uzbrukumiem, kuros tiek izmantoti botneti. Uh, To darot bija jāņem vērā arī atšķirības dalību valstu tiesiskajās sistēmās. Otrs princips bija jāatrod um, labs līdzsvars starp uh, soda mēriem un kriminalizācijas apjoms. Ap. Un līdz ar to mums nācās izslēgt no aptvēruma mazākus gadījumus, Trešais princips bija tāds, ka mēs centāmies direktīvas formulējumu saglabāt pēc iespējas tehnoloģiski neitrālu. Ir skaidrs, ka kibor noziedzību apdraudējums mainās ļoti strauji un nav vērts izmantot juridiskos instrumentus, kas uh, vairs nebūs uh, spējīgi neko apkarot, kad tie stāsies spēkā. Līdz ar to definīcijas un instruments kopumā bija jāpatur pēc iespējas tehnoloģiskajā ziņā neitrāls. Un uh, kā pēdējais bija jāsaglabā konsekvence ar standartiem, kurus eh, tā dēvētajā Budapeštas konvencijā sagatavojas Eiropas padome, kas ir ļoti moderns instruments cīņā ar kibernoziedzību. Un es ceru, ka mēs varēsim šos principus un mērķus uh, izmantot arī turpmākajā darbā ar Eiropas parlamentu, un mēs uh, ceram ar jums eh, labi sadarboties, strādājot pie šīs direktīvas projektu. Paldies! Paldies Hinam eh, kungam! Paldies par jūsu teikto no prezidentūras puses, un tagad došu vārdu nākamajam runātājiem Justinam Milleram, kibernoziedzības nodaļas vadītājs iekšlietu ministrijā apvienotajā karalistē. Atvainojiet, es tūlīt noskaņošu savus tehnoloģiskos aparātus, tā lai varētu rādīt jums prezentāciju. Thank you. Um, I'd like to start by thank Iesākumā gribētu pateikties Holmējers kundzei par to, ka jūs organizējāt šo uzklausīšanu. Tēma ir svarīga mums visiem. Uh, apvienotās karalists valdības acīs tā ir ļoti svarīga tēma. Gribētu ļoti īsi pastāstīt jums par to, uh, ko apvienotā karalista uzskata par pareizu pienākumu sadalījumu. Gribētu īsi eh, jums piedāvāt īsu pārskatu par to, kā apvienotā karalista skatās uz kibernoziedzību. Tā ir arī mana darbības, jo mēs uzskatām, ka tas ir būtisks drauds. Apvienotās karalistes valdība ir veltījusi vēl papildus 650 miljonus mārciņu četru gadu laikā, lai aizsargātu mūsu kibertelpu, novērst noziegumus, lai mums būtu pareiz juridiskā atbilde un labs tiesības sargājuši iestāžu darbs. Apvienotās karalists pieeja ir tāda, ka mums visiem ir atbildība par problēmu risināšanu kibertelpā. Mēs visi izmantojam kibertelpu, sniedzot pakalpojumus vai arī brīvajā laikā izmantojot hobijiem kibertelpu, arī valdību lieto to, un tas ir, tās sniedz liels priekšrocības mums visiem aktiem. Mēs uzskatām, ka dažādām sabiedrības daļām, civilai sabiedrībai, pilsoniskai sabiedrībai, policijai un tā tālāk būtu jādod savus ieguldījumus kibertelpas padarīšanai par drošāku vietu. Daļa no šīs atbildības ir arī starptautiskā atbildība. Neapšaubām šī noziedzība bieži vien ir ar starptautisku pieskaņu. Mums ir jāsadarbojas visos līmeņos ar valdībām, ar pilsoniskajām sabiedrībām, tiesību sargājušām iestādēm, lai risinātu šo pro problēmu pārrobežu plāksnē. Ko mēs domājam par konkrētu valstu atbildību? Kāda ir šī atbildība? Pirmkārt, katrai valstī ir nepieciešams sniegt normatīvo aktu izskatā atbildi uz uh, kibernoziegumu apkarošanu. Pirmkārt, tie ir jāapzina, tie, tiem jāsniedz atbildi, ir nepieciešami tiesību akti, tāpat arī sodi. Šeit jau tika runāts par direktīvu, kas varētu uzlabot situāciju. Mēs pagaidām izstrādātu pieeju atbalstām. Taču runa nav tikai par tiesību aktiem. Ir jābūt arī pietiekami elastīgiem, lai lietot šos aktus, sadarbotos ar citām valstīm. Uh, lai varētu ievākt pierādījumus, nodot tos. Vēl ir nepieciešams apmācīt arī ekspertus, kas e, strādātu policijā un nodarbotos ar šo noziegumu atklāšanu. Tā ir ļoti sarežģīta joma. Manā valstī nākamo četru gadu laikā tieši tai pievērsīsim uzmanību. Mēs radīsim ne tikai speciālistu vienības, bet arī mēģināsim iestrādāt e, zināšanas par kiberuzbrukumiem visās policijas vienībās, stāstot viņiem par to, kā noziedznieki var izmantot internetu. Uh, dažādiem pārobežu noziegumiem. Tiesību ieviešanas un normatīvās normas ir ļoti būtisks, bet tikpat svarīgi ir arī informācijas kampaņa visā sabiedrībā par to, ka šī problēma pastāv un kā pret to izturēties. Uh, Mm, ir nepieciešams iesaistīt arī dažādus uzņēmumus un pilsonisko sabiedrību, lai varētu risināt šo problēmu. Mums šķiet, ka tieši partneru pieeja ir vislabākā valdība, viena pati to nevar izdarīt, tāpat arī to nevar izdarīt ne sabiedrība, ne uzņēmēji, ne policija. Mēs vēlamies, lai tiktu veidot šī efektīvā sadarbība. Ja mēs runājam par starptautisko jomu, tad ārkārtīgi vēlamies, lai Budapeštas konvencija tiktu izmantot starptautiskās sadarbības stiprināšanai, un arī Eiropas Savienības direktīva, par ko šeit runājam, ir kā tāds instruments šī jautājuma starptautiskās risināšanas veicināšanai. Augstu vērtējam to darbu, kas Eiropas Savienībā ir veikt šajā jomā. Mēs uh, pieteicāmies labprātīgi piedalīties sarunās par direktīvu, jo apvienotā karaliste noteikti uzskata, ka mums ir jāpiedalās tajā. Uh, ja mēs vēlamies konsekventi risināt šo starptautisko problēmu. Mēs atbalstām to direktīvas tekstu, kas tika apstiprināts eh, iekšlietu un tiešlietu padomē jūnijā. Mēs gribam pateikties komisijai un Ungārijas prezidentūrai par ieguldīto darbu direktīvas tapšanā. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības galvenā loma šeit ir koordinējošā loma. Īpaši uzmanība būtu jāpievērš uh, likumdošanas ieviešanai un atbilžu sniegšanai uz šo te eh, kibernoziedzību. Tāpat arī šī no, eh, kibernoziedzības apkarošanas centra izveida. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams izplatīt informāciju un izglītību par šo problēmu. Mm, nevalstiskās organizācijas, tādas kā ICANN, dažādi valdību fórumi var palīdzēt veidot šo te sadarbību uh, Eh, lai apkarotu noziegumus kibertelpā. Eiropas Savienība ir ļoti labi sadarbojusies ar ASV šīs noziedzības apkarošanā, mēs par to priecājamies. Komisija jau ir mēģinājusi popularizēt Budapeštas konvenciju, taču tai būtu tā jātiecina, jācenšas darīt tā, lai visas dalībvalstis to pārņemtu. Kā tādu īstu kopsavilkumu varētu minēt sekojošo. Mēs augstu atbalstām starptautisko sadarbību noziedzības apkarošanā. Mēs sadarbosimies ar Eiropas Savienības dalību valstīm, iestādēm un citām valstīm, lai risinātu šo problēmu. Ar prieku dalīsimies savā pieredzē šīs noziedzības apkarošanā, ja kādam šī pieredze interesē. Daži no jums varbūt zinās, ka Londonā drīz notiks konference par kibertelpu. Tā notiks novembra sākumā. Mēs ceram tajā risināt veselu virkni no šeit pieminētiem jautājumiem. Eh, ir uzaicināti pārstāvi no valdībām, no pilsoniskās sabiedrības. Es ceru, ka daži no jautājumiem tiks nedaudz atrisināti šīs konferences laikā. Uh, Eh, Holmērs kundze, liels paldies, ka jūs uzaicināt mani. Es ceru, ka man uzstāšanās palīdzēja jums izprast apvienotās karalistas nostāju. Paldies! Miller, um... Paldies, Miller kungs, par to, ka dalījāties savā pieredzē, par to, kāda pieredze ir jūsu valstī. Un tālāk man ir liels prieks dot vārdu Tirma Klārkundzei, kura ir eksperte no Igaunijas un ir sadarbojusies arī ar NATO par šo jautājumu. Lūdzu! Jā, labdien! Es sniegšu jums Igaunijas valdības skatījumu uz kiberdrošību Eiropas Savienībā un to, kā mēs esam sagatavojušies kiber no, uzbrukumu novēršanai. Iesākumā sniegšu nelielu pārskatu par to, kas notika 2007. gadā un kas ir noticis kopš tā laika. 2007. gadā mums bija ļoti liels politiski motivēts kiber uzbrukums, Mēs cīnījāmies ar šiem uzbrukumiem paši, nebija starptautiska nekāda instrumenta, kas mums varētu nākt tālākā. Informācijas drošības eksperti un uh, citi eksperti palīdzēja koordinēt starptautisko palīdzību Igaunijai 2007. gada uzbrukuma laikā, un mūsu reakcija bija ļoti veiksmīga. Kopumā mēs bijām iekšēji gatavi un spējām gūt arī starptautisko atbalstu šo trīs nedēļu laikā. Un galvenās mācības, ko guvām no 2007. gada uzbrukumiem, ir tādas, ka pirmkārt katrai valstī ir jābūt valsts un privātā sektora un kritiskās informācijas sistēmas aizsardzības sistēmai, kas būtu kā stūrakmens kiberdrošības eh, struktūrā. Tāpat eh, kiberdrošības mm, mehānismiem ir jātiek izveidotiem. Tāpat mēs eh, sapratām, ka starptautiskā koordinācija un sadarbība ir ļoti būtisks elements, ja mums nāktos saskarties kādiem līdzīgiem uzbrukumiem nākotnē. Kopš 2007. gada ir noticis ļoti daudz starptautiskajā kiberdrošības telpā ja, un šobrīd ir ļoti daudz iniciatīvu. Un es vēlos sniegt tādu plašāku skatījumu uz to, kādas ir citu starptautisko organizāciju e, plāni un kāda tojā ainā iedarās Eiropas Savienība. Manuprāt, mēs redzam, ka kopš 2007. gada tiešām ļoti plaši tiek e, nāc klājā dažādām iniciatīvām un šķiet, ka šī joma ir atradusi savu nišu kiberdrošības telpā. Sākšu ar Eiropas Savienību, jo Eiropas Savienības pilsoņi droši vien ļoti labi zina, kādas ir šīs iniciatīvas, bet sāksim ar ANO līmeni. Mums bija ļoti aktīvas uh, diskusijas sabruņošanās komitejā, kur bija vairākas rezolūcijas par informācijas drošības izmantošanu kā ļaundabīgu instrumentu, ko var uh, izmantot par citām valstīm. Tika sagatavots ziņojums 2010. gadā, ko sagatavoja eksperti no ANO, kuri ir skatījuši daudz jautājumus starptautiskajās tiesībās, un tagad var teikt, ka starptautiskās tiesības, kas uh, pārvalda starptautisko spēka pielietojumu pret citām valstīm ir attiecināms arī uz kibertelpu. Starptautiskās cilvēktiesības un starptautiskās tiesības bruņot konfliktu laikā attiecas arī uz kibertelpu. Tas norāda, ka nedrīkst uzbrukt pil, uh, eh, civu personām arī kibertelpā. Un visi šie sekundārie un trešās pakāpes efekti ir norādīti, kas eh, ir aizliegts kibertelpā. Tas ir svarīgi, jo dažas valstis, kas nav Eiropas valstis, bet ar autoritīviem režīmiem, nevēlas šādus ierobežojumus. Šīs valstis vēlētos, lai šie nolīgumi ļaut tām izmantot uh, stingrāk kontroli pār saviem iedzīvotājiem, un mēs šeit rietumos nevaram to atbalstīt. Tā, tā ir vienprātība starp uh, daudzām Eiropas valstīm un arī ASV. Vēl viens būtisks secinājums no ANO ziņojuma ir tāds, ka valstu pašaizsardzība ir pieļaujama kibertelpā saskaņā ar ANO hartu. Tālāk NATO ir pieņēmis divas politikas, kas aizsargā militāro infrastruktūru dalību valstīs. NATO neparedz politiku, lai aizsargātu kritisko civilu personu infrastruktūru. Līdz ar to NATO vairāk koncentrējies uz rēģēšanas pasākumiem. Ja kaut kas notiek, tad uh, NATO var iedarmināt kolektīvās aizsardzības nosacījumu. Bet uh, NATO nav noteicis, ka kiber uzbrukums ir vienlīdzīgs bruņotam uzbrukumam, bet NATO arī nav mums informējis, kad tiks pieņemts šis politiskais lēmums, ja lielāka konfliktu kontekstā notiktu arī kiberuzbrukums, vai tādā gadījumā varētu iedarbināt kolektīvās aizsardzības nosacījumu. Tāda lūk ir NATO politika, kas tika pieņemta šī vasarai. Tālāk ir OSE, tā ir organizācija, kas ir spējusi uh, starptautiskajai sabiedrībai nodrošināt citādāk pieeju, uzcības veicināšanas mehānismus, kas ir nepieciešami kibertāpā, lai novērstu kļūmainu valstu nolūku aprēķinu. Būs paskatāmības pasākumi, kontaktpunkti un visi uzcības veidošanas pasākumi kibertāpā ir jāizstrādā 2-3 gadu laikā, un ECO jau ir sācis darbu pie tiem. Un tad ir padomas, Eiropas padomas konvencija par kibertelpu, kas ir viens no svarīgākajiem instrumentiem šajā jomā, jo tā mērķis ir harmonizēt dalību valstu tiesiskās sistēmas un tur ir iekļauts svarīgākie principi cīņai pret kibernoziedzību, un tas tika izdarīts jau pirms desmit gadiem. Būtībā mums nevajag nevienu citu starptautisko nolīgumu, ja visas Eiropas pasaules valsts pieņemtu šo konvenciju, tad situācija būtu ļoti laba, un varbūt Eiropa šeit var kaut kādā ziņā palīdzīt. Tālāk ir ECO, kas vairāk SAO, kas vairāk saistās ar prūtisko infrastruktūras aizsardzību un par to, kā valsts varētu attīstīt savus kibersistēmas. Tā kā viss šīs starptautiskās iniciatīvas starp tām Eiropas Savienība vispiemērotākā organizācija, kas varētu risināt šos kiber jautājumus savu politiku ietvarā. Savienībā ir iekšējās aizsardzības un drošības pilārs savienībai ir policijas un tieslietu sadarbības elements savienībai ir iekšējais tirgus un attiecīgie tiesību akti. Nevienai citai organizācijai pasaulē nav mandāta tādā līmenī, lai risinātu šos kibernoziedzības jautājumus. Mēs noteikti vairāk dzirdēsim par Eiropas Savienības iniciatīvām šodien, bet man liels prieks, ka jau 2009. gadā informācijas sabiedrības ģenerāla direktorāts sāka runāt par strikt svarīgākās infrastruktūras aizsardzību, un tagad mēs runājam par sagatavošanos un informācijas apmaiņu. Un pēdējā laikā arī ir nāks klājā ļoti labi tiesību aktu priešlikumiem, un daudzām citām labām investīcijām, ko Eiropas Savienība jau ir nodrošinājusi. Bet tas, kas trūkst Eiropā, ir visaptveroša izpratne par to, kas jādara kibernodrošības jomā un koordinācijas starp šīm ļoti labajām iniciatīvām. Par patreizējo likumdošanas projektu tas ir liels solis uz priekšu, dalībvalstu reakcijas harmonizācija un soda mēra harmonizācija ir ļoti svarīga, jo tas lielā mērā atturētu sinticētās kibernoziedzības organizācijas. Dažas no tām ir daudz bagātākas un ietekmīgākas nekā atsevišķu Eiropas Savienības dalību valstu policijas iestādes. Līdz ar to ir daudz kas darāms gan dalību valstu, gan Eiropas līmenī, lai stiprinātu tiesību aizsardzību ne tikai valsts līmenī, bet arī starptautiskās koordinācijas un sadarbības līmenī. Un ieteikums no manas puses varētu būt, ja Eiropas Savienība varētu paredzēt kādu apstiprinājumu sistēmu, ka viss šīs labās idejas tiešām būs īstenotas dalību valstu līmenī, tas būtu ļoti liels palīgs. Par eh, valstu un pub, sab, privātā sektora sadarbību, ko jau priekšrunātājs minēja, ir ļoti svarīgi, lai būtu šāda sadarbība, it īpaši Eiropas līmenī. ASV darīs ko līdzīgu un varbūt Eiropa varētu eh, sekot ASV soļos. Lielajiem uzņēmējiem būtībā uzbrūk katru dienu kibertelpā un līdz ar to tiek radīti ekonomiskie zaudējumi. Un eh, tieši uzņēmējiem iespējams ir vislabākā informācija par to, kas ir šie cilvēki, kas viņam veic uzbrukumus katru dienu, privātajai nozarei ir ļoti būtiska loma, jebkurā kibernoziedzības apkarošanas sistēmā. Tāpat arī informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm ir ļoti svarīga. Ja šis mehānisms darbotos gludi, tad Eiropas Savienība varētu justies daudz drošāk. Es jau runāju par Eiropas Savienības vingrinājumiem šajā jautājumā, un nacionālās komandas pie tā ir strādājusi, un rezultāti ir labi. Pašlaik mums nav TIP e tiesību akts uh, Eiropas līmenī. Ir šur tur kaut kas darīts, bet es nezinu, cik efektīvs tas ir kopējā līmenī. Tas nav jautājums šodienai, bet ir iespējams ārējos jautājumos dalībvalsts Eiropa var palīdzēt tām valstīm, kuras nespēja izveidot kiberaizsardzības sistēmu, varbūt var nākt tālāk ar finanšu palīdzību vai kā citādāk, jo gal galā mēs visi tomēr esam vienā laivā šeit, un kiberdrošībai nav robežu. Lielākā daļa draudu rodas no ārpus ES esošām valstīm, un mums kā attīstītajām valstīm ir jādomā, ko mēs varam darīt, lai nāktu tālāk kā tām mazāk attīstītajām valstīm, lai tās būtu spējīgas novērst šos draudus, jo ja mēs neļausim uh, šeit uh, izposties kibernoziedzībai, tad uh, arī paši no tā jūtaram, ja necietīsim. Ir arī citas lietas, ko Eiropas Savienība varētu darīt, piemēram, savas kiberdrošības jomā, lai aizsargātu savu informāciju un institūcijas bet es domāju, ka kopumā mēs virzamies pareizajā virzienā, un Igaunijas valdības vārdā man ir prieks redzēt, ka kiberdrošība ir kļuvis par ļoti svarīgu jautājumu Briselē. Paldies! Paldies! Paldies par šo uh, visaptvarošo pārskatu, par to, ko dara citas starptautiskās organizācijas. Protams, Eiropas Savienībā Mums tas viss ir jāņem vērā, jo mēs arī esam daļa no uh, šīs kopienas. Nākamais runātājs panelī uz Levski kungs, kurš tad viņš mums uh, pastāstīs par polijas pieredzi un polijas policijas padarīto lūdzu. Good afternoon, ladies and Labdien, dāmas un kungi. Es pārstāvu grupu eh, Polijas policijas centrālē, kas strādā ar kibernoziegumiem. Es pastāstīšu par situāciju Polijā un kāda pieredze mums ir um, cīnoties ar kibernoziedzību. Pirmais par struktūras tika izveidotas 1996. gadā, jo tika, bija redzams, ka draudi pastāv un no mums arī gaidīja mēs um, kaut ko darīsim, tik izveidots attiecīgas struktūras policijā un arī citās um, iestādēs. Pagājušajā gadā Tad 1. jūnijā tika izveidota atbalsta vienība cīņai pret kibernoziedzību. Tā atrodas policijas centrālē, un te jūs redzat, kā mēs esam strukturēti. Mums ir 26 darbinieki, tātad 26 policijas ierēģi. Galvenie uzdevumi ir uh, novērot un identificēt riskus, uzraudzīt uh, kiber, uh, notiekušos kibernoziegumus un identificēt tos. Mēs sadarbojamies ar uh, kompjūteru, tīklu, telekomunikāciju operatoru un biznesa pakalpojumu piedāvātājiem. Un tāpat sadarbojamies ar iekšējām uh, un arī ārs, eh, ārvalstu um, likum, um, tad likumdevēja iestādēm. ar tiesību aizsargājošām iestādēm un veidojam instrumentus, kas ļauj labāk ap, apmainīties ar informāciju starp iestādēm. Uh, cita starpā arī tiesība aizsargājošām iestādēm. Šeit ir juridiskais pamats, ar ko mēs strādājam. Tas ir telekomunikāciju likums, elektronisko pakalpojumu likums, krimināla kodeks un krimināla procesa likums. Šie, eh, šie likumi mums dod instrumentus, ar kuriem arī piemērot sodus par kibernoziegumiem. Un, protams, kā esam ieviesuši arī Eiropas Savienības direktīvas šajos likumos. Sorry, I have problem with my presentation. I don't know why. Okay. Uh, these are our expectations. Tātad Ko mēs sagaidām? Protams, ka mēs redzam, kā arvien vairāk dzīves jomu um, tiek uh, kaut kādā veidā nonāk arī kibertelpā un mums no tiesību sistēmas mēs sagaidām iespējas veikt preventīvus pasākumus un tāpat uh, noteikumus, kas tiesību sargājušām iestādēm ļauj darboties efektīvi un ātri. Uh, Sagaidām arī, ka tehno definīcijas koncepcijām, kas attiecās uz kibernoziegumiem, būtu precīzas, un tāpat sodiem ir jābūt atbilstīgiem par šiem noziegumiem un samērīgiem. Tagad parādīšu jums, pastāstīšu par tādiem ļoti skaļi izskanējušiem gadījumiem. Mēs piedalījāmies par varēs serveru tātad, uh, uzbrukumu tika izmantot, kā backup tika izmantot, tika izmantot serveris, kas atradās tādā universitātē. Mēs um, izņēmām vai konfiscējām gan 150 terabaitus kibertelpas. Un mēs atklājām arī, ka šādā ceļā tika piedāvāt tirzniecība, tirzniecības pakalpojumi ar cilvēku orgāniem un informāciju par 121 cilvēku, vai šajā gadījumā lietotāju, nosūtījām uz galvenajam izmeklēšanas birojam. Mums bija arī īpaša komanda, kas strādāja sadarbībā ar citām policijas centrālas struktūrām, un pateicoties mūsu darbībai, mēs atradām informāciju internetā par informācija, par to, ka tiek izplatīta informācija par sprākstvielām un ierīcēm, ko um, izveidot, izmantojot sprākstvielas. Visas aktivitātes mēs veicām sadarbībā ar galveno izmeklēšanas biroju un galu galā varējām celt apsūdzību par 22 personām. Kopš 2006. gada līdz šim gadam esam piedalījušies 30 startautiskās operācijās cīņā pret bērnu pornogrāfijas izplatību. Esam tādā ceļā identificējuši gandrīz 1400 interneta lietotāju, kas piedalās bērnu pornogrāfijas izplatīšanā un pret 365 no viņiem tika celta apsūdzība. Gribu arī pateikt, ka ļoti nozīmīgi no tiesību aizsargāšo iestāžu vedes viedokļa ir tā saucamā datu iz, uzglabāšanas direktīvu, kas mums ļoti palīdzēja. Mums bija iespējams atrast informāciju, jo tā bija saglabāta. Paldies par jūsu uzmanību. Much, uh, Ms... Paldies, Zalevska kungs. Paldies, ka jūs pastāstījāt par polijas pieredzi. Un tagad es gribētu Nākamās 20 minūtes mēs veltīsim jautājumiem, atbildēm un komentāriem. Ja jums ir jautājums vai ja jūs gribat izteikt komentāru, lūdzu stādieties priekšā un pajautājiet un sakiet arī, kam jūs gribat jautājumu uzdot. Lūdzu. Yes, uh, Andrew Brons. Uh... Andrew, Andrew Brons, Eiropas parlamenta deputāts no Liba komitejas. Mans jautājums ir jebkuram no ekspertiem vai visiem jums. Mēs uzsveram to, cik svarīgi cīnīties pret kibernoziegumiem, taču daļēji izņemot tikai pēdējo runātāju, mēs neesam mēģinājuši definēt kibernoziegumus. Esam tādi kā ļoti piesardzīgi šajā jautājumā. Mans ieteikums ir sekojoši. Varētu definēt atsevišķu kibernoziegumu kategorijas. Jūs varētu pateikt, vai jūs piekrītat šīm kategorijām. Pirmkārt ir ekonomiskie noziedznieki, kas eh, vai nu krāpjas, vai pārdod eh, īpašumus. Otrkārt ir interneta vandāļi, kam, kas to dara savu prieka pēc. Uh, un iespējams ir arī politiskie vandāļi, kas pārstāv atsevišķu režīmus. Treškārt bērnu pornogrāfijas izplatītāji, cilvēktirgotāji un ceturtkārt teroristi. Manuprāt, ja runājam par šīm četrām kategorijām, tad viņi noteikti ir leģitīmi mūsu darbības mērķi, vajadzētu viņu darbību apkarot. Uh, protams, vēl bez tam ir arī politiskā, uh, politiskā un ekonomiskā izlūkdienas eh, pārstāvi. Politiskais spams ir, un septītā kategorija ir pretrunīgāka, ir tādas mājas lapas režīmiem, kurus mēs neatbalstām - Irāna, Venecuēla, Ziemeļkoreja tie nav mūsu mīļākie brīvdienu pavadīšanas, brīvdienu pavadīšanas vietas. Es nezinu, vai viņiem ir mājas lapas, bet ja tās eksistē, vai tās mēs uzskatām par leģitīmiem uzbrukumu uh, mērķiem. Es gan negribētu pārāk uh, iedziļināties viņa mājaslapas saturā, bet vai man kāds traucētu to darīt, ja es to gribētu darīt. Paldies, tas bija tiešām ļoti plašs jautājums, Loks. Es nezinu, kurš no pieaicinātiem ekspertiem gribētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Baratinska kungs, jūs varbūt pirmais. Paldies, man atbild jūs varbūt neapmierinās. Andrew, tas, ko jūs šeit prezentējāt, bija interesantā tipoloģija attiecībā uz kibernoziegumu klasificēšanu. Plašumā, plaši runājot, mēs runājam par divām noziegumu kategorijām. Pirmkārt ir pārkāpumi vai noziegumi, kas notiek tikai kibervidē, un par tiem runā e, direktīva par kibernoziegumiem. Otrakārt ir daudz plašāka nozieguma kategorija, ko, ko jūs savā ziņā pieminējāt. Tie ir noziegumi, kurus, kuriem palīdz, kas daļēji tiek veikti izmantojot internetu. Nu, piemēram, krāpšana. Krāpšana jau ir tikpat sena kā pati cilvēks. Internets tagad palīdz krāpniekiem uh, darboties, pavērt to darbībai pilnīgi jaunu dimensiju. Tāpat, tāpat arī uh, identitātes slēpšanu eh, eksistēja arī sen pirms interneta izgudrošanas, taču internets palīdz vēl labāk slēpties. Līdz ar to arī beigšu atbildes uz jūsu jautājumiem. Es domāju, ka tas eh, zināmā mērā liecina par to, kāda ir mūsu šī klasifikācija. Budapeštas konvencija mūsu direktīva ir vērsta lielākoties pret pirmo kategoriju taču ir arī specifiski dokumenti, kā piemēram bērnu pornogrāfijas apkarošanas tiesība akti. No krimināltiesību viedokļa svarīgi ir e, sniegt pietiekam precizitātes līmeni, e, definējot šos te pārkāpumus, kuri no tiem ir krimināla nozieguma, kur nav. Jūs, Bronks kungs, norādījāt uz vairākiem noziegumiem, kas ir tādi kā uz robežas starp noziedzības kategoriju un ne. Ir vēl kāda kategorija, ko mēs bieži izmantojam, kas saistās ar komisijas internetu izmantošanu, proti atšķirības izdarām starp tādu informācijas saturu, kas ir kaitīga un kas ir pretlikumīga. Parlaments un padome izstrādā direktīvu par bērnu pornogrāfiju, piemēram. Tur ir tiešām kaitīgs saturs. No bērnu viedokļa var būt runa par kaitīgu informācijas saturu, bet tas netiek uzskatīts par noziegumu vēl, ja viņš ir tikai kaitīgs, bet nav noziedzīgs un pretlikumīgs. Paldies! Paldies par šīm atbildēm! Vai vēl kāds šeit eh, prezidijā vēlas atbildēt? Miller kungs, lūdzu! Jā, paldies. Mēs bieži vien rakstam atbildēs cilvēkiem, kas mums raksta vēstuli, ka mm, tas, kas ir pretrunā ar likumu, mm, kas ārpus interneta, ir arī noziegums internetā, par noziegumu internetā tiek uzskatīts. Internetā nedrīkst pastrādāt tādus noziegumus, kādus nedrīkst pastrādāt reālajā dzīvē. Krāpšana, kā jau šeit kolēģis teica, ir pastāvējusi kopš laika laikiem. To var veikt daudz un dažādos veidos. Nav pat vajadzīgs dators, lai apkrāptu kādu cilvēku. Hekeru darbība ir konkrēts noziegums, kas hakeru darbība ir tāds noziegums, ko var pastrādāt tikai kibervidoj. Paldies! Klāras kundz, lūdzu. Jā, es gribētu pievienot vēl vienu noziegumu kategoriju Daži kibernoziedznieki ir ļoti labi organizēti. Viņi ir arī ļoti labi apgādāti ar dažādiem paņēmieniem, ļoti gudri, lai veiktu konkrētus pasākumus. Teroristi viņus varētu salikt darbā, pieņemt darbā. Tas ir vēl tāds konkrēts noziegums. Paldies! Tagad došu vārdu Holmejers kundzei, viņas dos jautājumu. Ich habe, um eine konkrete Nachfrage in Bezug auf die Zeitlosigkeit dieser. Ah, that's this one now. Okay, I take this one. <laughs> ich habe eine Frage. Man ir jautājums par šo neierobežoto laiku, darbības laiku šai direktīvai. Jautājums taču ir par lietām, kurā kaut kas mainās katru dienu. Uh, un direktīva tā tad būs jāgroza un jāaktualizē, pat ja to formulē tik neitrāli, cik vien iespējams, um, tomēr apstākļi nepārtraukti mainīsies, un man ir jautājums, vai ir jau kaut kas konkrēti izdomāts, uh, iesaistot dalībvalstis, padomi un komisiju, uh, lai izveidotu nepārtrauktu tādu ilgst, ilgstošu mehānismu, ko varētu izmantot, lai direktīva nepārtraukt nebūtu novecojusi, jo tāpat kā par to taču liecina arī policijas pieredze. Paldies! Paldies par šo ļoti būtisko jautājumu kas skar ikdienas dzīvi. Lūdzu, kas atbildēs uz šo jautājumu? Polijas prezidentūras pārstāvis lūdzu, es mēģināšu atbildēt. Runājot par direktīvu, es jau teicu, ka viens no noteikumiem bija strādāt pie šīs direktīvas, ka noteikumiem ir jābūt formulētiem uh, tehnoloģiski neitrālā veidā. Mēs izmantosim tādas plašas, vispārīgas definīcijas un izmantosim nevis ekspertu valodu, bet juridisko terminoloģiju un centīsimies precīzi identificēt, vai kāda noteikta darbība atbilst kādiem kritērijiem, bet uh, šī pieeja būs tāda pietiekami plaša, kas ļautu identificēt jaunus pārkāpumus, izmantojot jaunas tehnoloģijas un mēģināsim tātad pielāgot tādu kategoriju um, līsti vai sarakstu. Un nevajadzēs direktīvu aktualizēt reizi gadā, ja mums izdosies atrast tādu tehnoloģiski neitrālu risinājumu, tad, manuprāt, mums šī aktualizācija nesagādās lielas problēmas. Paldies, Filāna kungs un Boratinska kungs, lūdzu. Gribētu papildināt to, ko teica kolēģis. Manuprāt, startautiskā Budapestas konvencija uh, ļoti sekmīgs, pie, labs piemērs. Tā tika pieņemta pirms desmit gadiem, un tomēr tā ir izdzīvojusi un nav zaudējusi jēgu. Runājot par šo tehniski, ne, tehnoloģiski neitrālo valodu. Un vēl viens piemērs septītajā pantā Budapestas konvencijā Te ir runa par apdraudējumu, kas nāk no botnetu izmantošanas, bet nekas nav šeit, tie botneti vispār nav pieminēti un nekādu tehnisko aprakstu arī nav, kas šie botneti īsti ir. Kaut gan draudi no, eh, ar tiem saistās visai lieli. Ir iespējams arī apdraudēt informācijas sistēmas. Mēs izmantojam vārdus instruments vai ierīce vai um, pieejas kods vai līdzīgi vai līdzīga veida dati kas varētu būt pēc kaut kāda laika pavisam kaut kas cits, nevis pašreizējais pieejas kots. Pastāv jau draudi, ka kaut kas varētu tā kā, nu, izkrist cauri šīm tīklām. Eh, šeit de, piemēroju definīciju, bet līdz šim tā nav bijis. Bet, protams, ka mums jābūt ļoti modriem, un jūsu jautājums ir pamatots. Paldies! Nākamais ir Ēlera kungs, lūdzu. Man ir jautājums, kas saistās ar to, kurā līmenī kāda problēma ir risināma. Uh, ja mēs skatāmies no ārpuses, kā piemēram, ja amerikāņi skatās uz mums, tad mēs redzam, ka likuma projekts uh, um, Amerikas senātā, un ja kad tas tiks pieņemts, tad uh, ir paredzēts sākt pārunas par start, tādu startautisku līmeņu sarunas par kiberdrošību. Uh, bet uh, joprojām notiek nu, tāda regulāra sadarbības ar Eiropas parlamentu un ASV kongresu. Un mums bija jāgūst mācība brīdī, kad ASV mūs konfrontēja ar jautājumu par, par konteineru drošību. Un jautājums ir, kā Eiropas Savienība vispār sevi organizē, gatavojoties starptautiskām pārunām ar ASV par šo jautājumu, par ko mēs runājam šodien. Mēs zinām, ka ir dalība valstis, kam ir konkrētas, konkrēta sadarbība ar ASV, kam ir kontakts ar ASV bet darbs ar šiem noteikumiem par konteineru drošību parādīja, ka ir jābūt vienotai pieejai visai Eiropas Savienībai. Un šajā situācijā, ņemot vērā šo likumdošanas projektu, iespējams, ka Amerika vēlēsies sākt sarunas gada laikā, kā Eiropas Savienība grasās iesaistīties šajās sarunās. Varbūt došu vārdu vispirms Boratinska kungam kā komisijas pārstāvim, un pēc tam arī citi varēs izteikties. Es nevarēšu jums atbildēt izsmeļoši par šo jautājumu būtību. To varbūt varēs informācijas sabiedrības ģenerāla direktorā darbinieki, bet mēs esam pavirzījušies dažus soļus uz priekšu, kas ļautu mums labāk sagatavoties sarunām. Es jau teicu, ka ir šī darba grupa ar ASV par kiberdrošību un kibernoziedzību. Un tā nav tāda ad hoc divpusējā sadarbības grupa, un tās šīs sanāksmes arī nav tādas ad hoc sanāksmes veltītas noteiktiem jautājumiem. Ir paredzēts turpināt šīs grupas darbu Un šajā specifiskajā jautājumā jums visdrīzāk var atbildēt, kā es jau teicu, informācijas sabiedrības ģenerāla direktorāta cilvēki. Bet, kā teica mūsu Igaunijas kolēģi, tad iekšējā koordinācijā arī esam uh, panākuši zinām progresu. Pirms dažiem mēnešiem esam uzsākuši tādu starp institūcijas grupas darbu. Un mēs vismaz gūstam labu, izsmeļošu informāciju par to, kas kurā sfērā tiek darīts. Un tas mums arī palīdzēs izstrādāt tādu vienotu rīcību. Uh, Tā ir struktūra, kas ir ārējās darbības dienestam. Paldies, tagad lūdzu Klāras kundze. Uh, well, think, uh, this... Es domāju, ka šajā, šis īpašais likuma projekts kongresā, nu, uz to jau Eiropas Savienībai nav jārēģē, vai tas būs grūti, bet Eiropas Savienībai jau ir likumdošana šajā jomā, ko izmantot. Tie ir arī likumi par privātās sfēras aizsardzību. Un dažkārt Eiropas ASV nesaprot, ka mēs neesam federāls veidojums un ka mums nav tādas baltā nama, kas runā visu vārdā. Mm, jādomā, ka turpmāk mēs saņemsim arvien vairāk aicinājumus rīkoties un uzstāties un runāt Eiropas Savienības vārdā. Un Eiropas Savienībai ir jāizveido šī uh, iespēja, vai tai jābūt spējīgai arī šajā jomā um, piemērot vienotu pieju. Paldies! Jā, tas ir ļoti būtisks jautājums, viens no iemesliem, kāpēc mēs vispār šodien esam pul pulcējušies. Um. Um, es gribētu saņemt atbildi savu jautājumu. Milārkungs atbild, mums ir visiem jāsadarbojas, uh, protams, un, protams, ka sadarbība ar ASV ir ārkārtīgi svarīga cīņā pret kibernoziegumiem. Un pirms mēs pabeigsim šo sesiju, es došu iespēju uzdot jautājumu vēl vienam kolēģim. Lūdzu, kas jūs esat? Esmu Eiropas servera žurnāliste, un man ir jautājums eh, Boratinska kungam par direktīvas aptvērumu, vai tajā ir runa arī par drošības standartiem. Un es gribētu atsaukties uz piemēru par Nīderlandes. Notika hakeru uzbrukums, un tika izveidot tā kā lapa, kas izskatījās kā Googles lapa vai Gmail, bet būtībā tas bija tāda, tā, bija tāda izspiegošanas programmatūra. Uh, un certificējošā aģentūra, tai tika atņemta licence, bet vai ir iespējams, ka nākotnē ir iespējams izvairīties no šādiem gadījumiem? Es nezinu īsti, saka Boratinskungs, kā, kāda īsti, kas tur īsti notika, bet eh, direktīvā nebūs runa par tehniskiem tehnoloģiskiem standartiem. Mēs vienkārši mēģināsim noteikt, vai izdarītais noziedzīgais nodarījums attiecas uh, vai to aptver uh, direktīva. Paldies! Tagad ir laiks pabeigt šo pirmo sesiju. Turpināsim ar otro. Paldies visiem, kas piedalījās šajā sesijā. Došu atkal vārdu Holmeieras kundzei. Tagad es mēģinu atrast, kur zālē sēž otrās sesijas runātāji. Jums jānāk no otras puses. Mm-hmm. submitted darf schon kurz. Es eh, sākšu, teikšu ievadu, Tātad otrajā sesijā mēs runāsim. Tātad otrajā sesijā mums runātāja pastāstīs, ar kādām problēmām mums vispār ir jāsastopas. Ilijas Kancus. Pastāstīs mums par draudiem, kas nāk no interneta pasaules, pēc tam runās doktors Valdemārs Grudziens, viņš pārstāv Vācu banku apvienību, kur šeit, protams, draudi ir ļoti lieli, jo arī kārdinājums ir ļoti liels, iedzīvoties uz citu rēķina. Un trešais - kaos kompjūteru kluba Uh, pārstāvis Florians Valters. Viņš pastāstīs arī pa, no cita redzes leņķa par problēmām, kas nāk no interneta. Došu vārdu Iljasam Kancus, lūdzu. Good afternoon, ladies and gentlemen. Labdien, dāmas un kungi. Pirmkārt, paldies organizētājiem par to, ka viņi ir organizējuši šo pasākumu par šo būtisko tēmu un arī par to, ka uzaicināja mani, pagodināja ar iespēju jūs uzrunāt. Mums ir ļoti interesanta tēma, mums ir jārunā par to, kāda ir privātās nozares loma un ko var darīt, lai cīnītos pret kibernoziedzību. Es centīšos skatīt šo jautājumu no Simanteka skatījumu. Simantek ir lielākais informācijas drošības tehnoloģija nodrošinātājs patērētājiem, uh, valdībām un arī uzņēmumiem. Pirmkārt, es uzskatu, ka ļoti svarīgi runājot par eh, kiberdraudiem, runājot par tā evolūciju, ir jāsaprot par to, kāds ir tehnoloģijas evolūcijas gājiens, kas mums ir jāsagaida skatoties diskusijās par to, kur īsti virzās mūsu tehnoloģijas. Var teikt, ka mēs esam tādā būtiskā punktā tehnoloģijas evolūcijas procesā. Vēsturiski tas, kā mēs organizējam informācijas tehnoloģijas, ir koncentrējoties uz sistēmu, uz daužiem, uz datu centriem un tam līdzīgi. Vienā konkrētā vietā ar ļoti stingru kontroli, bet tagad mēs pārējām uz citu uh, organizāciju uz informāciju, kur dati ir tā vērtīgā puse, nevis uh, aparatūru vai infrastruktūru. Informācija ir tas, kas ir svarīgākais katram uzņēmumam. Tā ir vide, kur mēs izmantojam tādā to mākoņu tehnoloģiju, virtualizāciju, kur mobilitāte ir ārkārtīgi svarīga. Mums ir arī jāapzinās par būtiskiem faktiem par kibernoziedzību, un šie skaitļi, ko es šeit esmu iekļāvis, ir no ziņojuma, kuru mēs nesen sagatavojām par kibernoziedzības apjomiem. Tas tika balstīts uz anketām un izpēti, ko mēs veicām vairākās pasaules valstīs. Pirmkārt, ir satriecoši redzēt, cik tieši naudziņā ir smags šī noziedzība, tātad, kas ir nozakta vai īstērēta, tas ir 114 miljārdi eiro, uh, atvainojiet, ASV dolāru. Interesanti, ka melnais tirgus pār, nozaktajām mantām, vai kas ir pieejams tiešsaistē, ir konkurētspējīgs ar narkotiku tirgu. Ja salīdzinām kopējos skaitļus, tad kibernoziedzība var būtu simtreiz lielāku līdzekļu apgrozību nekā UNICEF. Un 10% pieaugušo ir cietuši no kibernoziedzības uz mobilajām iekārtām. Tā kā mēs redzam ļoti strauju tendenci un ļoti satraucoši, ka vēsturiski mēs redzējām kibernoziedzību kā apdraudējumu personālajiem datoriem, datu centriem, bet tagad tas arvien vairāk ietekmē arī mūsu viedtāruņus un tam līdzīgi. Un jo gudrāk paliek mūsu ierīces, jo vairāk tām tiks uzbrukts. Pēdējo gadu laikā 431 miljonus cilvēku ir cietuši no kibernoziedzības, vairāk kā viens miljons kļuva par cietušajiem katru dienu, un tas nozīmē, ka 14 pieaugušie no tā cieši katru sekundi. Ja paskatāmies uz, es jau stāstīju par šo evolūciju, piecas tendences - mobilitāte, mākoņtehnoloģija, informācijas, radītās informācijas apjomu pieaugums. Pagājuši gadu mēs radījām 380 miljārdus DVD, lūk, tik daudz datu ir internetā, un līdz šī gada beigām šis informācijas apjoms būs divkāršojies tā kā šī tā būtu piebās līdz pēdējiem ar DVD un vēl joprojām nebūtu iespējams tajos ierakstīt internetā pieejamo informāciju. Tā kā milzīgs informācijas apjoms tiek radīts, tad pievienojam klāt mobilitātu un mākoņu tehnoloģiju, un tad rotās pastāvīgs apdraudējums no kibernoziedzības. Ir tīpaši, ja skatāmies uz kibernoziedzības gadījumiem, tad jā, uh, uzsver tā dēvētie mērķiecīgie uzbrukumi. Tas nozīmē uzbrukumi, kas cenšas sagraut infrastruktūru, esot unikāli pēc izveides un izveidot tādējādi, lai uzbrucējs varētu sagraut infrastruktūru, iegūt nepieciešamo informāciju un izvairīties no noteikšanas. Staksnet ir piemērs šāda veida uzbrukumam, un tie pēd, pēdējā gadu laikā ļoti bieži minēti. Vēl viens elements šiem apdraudējumiem ir sociālie tīkli, un konkrētāk fakts, ka ir milzīgi daudz cilvēku šajos sociālajos tīklos, un tā rezultātā tādas vietnes kā Facebook, ja tā būtu valsts, tā būtu trešā lielākā valsts pasaulē. Līdz ar to sociālajie tīkli ir lielika, lieliska augsne kiber uzbrukumiem. Hakeri cenšas izkliedēt savas tehnikas, cenšos atrast vājās vietas, kas nav noteiktas, lai sagrautu mērķētās sistēmas. Un arī ir tāda kā demokratizācija šiem uzbrukumiem. Ir instrumenti, kurus jebkurš no mums var sameklēt internetā, iegādāties tiešsaistē un ar to uzbruk kādai vietnei. Līdz ar to šis šķērslis, lai kļūtu par kibernoziedznieku, ir samazināts. Ja skatāmies uz desmit valstīm, kur visvairāk ir reģistrēti šādi ļaunprātīgi gadījumi, es šodien ierodos no Ķīnas, lai jums runātu, un bieži vien mēs runāsim uh, par Ķīnu kā avotu kiberuzbrukumiem, kas ir mērķēti uz citām pasaules valstīm. Tas nepārsteidz, ka tāds kā valsts kā Ķīna un ASV ir tik liels skaits. Tas tādēļ, ka ir ļoti liela uh, sabiedrības, daudz iedzīvotāju un ļoti daudz pieejams internets apvienotā karalista Vācija un Itālija arī ir starp desmit valstīm, un ja tās saliek kopā, tās gandrīz sasniedz, ko, ko Ķīna vien pati ir panākusi. Tā kā ir ļoti daudz kibernoziedzības ārpus Ķīna, ārpus Eiropas Savienības, bet ļoti ievērojama daļa arī pašā Eiropas Savienībā. Un ir vēl viena svarīga lieta šajā statistikā - ļaundabīgā darbība, ka tā valstī nenorāda, ka šie uzbrukumi ir radušies tur tādā ziņā, ka uzbrucēji būtu ša, dzīvojošajā valstī. Precīzāk, dators šajās valstī ir pēdējā izcelsmes vieta, pirms tiek uzsākts pats uzbrukums. Būtībā tas mums nepasaka, kur hakers kā tāds dzīvo, bet pasaka, kuras ir tās vājākās infrastruktūras, no kurām var sākt šādus uzbrukumus vēl viena interesanta statistika um, par to, kas ir pārdots internetā un par cik daudz. Un tātad, ko mēs varam iegādāties internetā, protams, parasti tiek medīta finanšu informācija, jo tā sniedz naudu, kreditkāršu informāciju, e-pastu kontu informāciju. Un atkarīgi no kvalitātes ir arī dažāda cena drošības pārkāpumu, tagad tie ir aptuveni viens katru nedēļu ar spēcīgām sekām. Vidēji mēs skatāmies 260 tūkstošiem uh, identitāšu, kas ir vāji aizsargātas, līdz ar to hakeru radītie uzbrukumi cilvēku identitātei ir daudz aktīvāk nekā, piemēram, zādzība vai pazīstam cilvēku padarīt nodarījumu. Ja skatāmies uz kopējo skaitu, tad vislielākais draudz ir no ārēja uzbrukuma. Un tas ir radījis zaudējumu 7,2 miljonu ASV dolāru apmērā. Un parasti uz cilvēku tas ir 100 līdz 150 eiro, un šī statistika parāda, ka mērķis ir informācija, nevis infrastruktūra. Cilvēki mēdz runāt par Igauniju, par tur notikušo uzbrukumu, un mēs redzam arvien vairāk arī valdību un valdības infrastruktūru nonāk uh, apdraudējumā, un tas ir tāda vairāk iemeslu dēļ, piemēram, politiskas nesaskaņas, vai arī vienkārši tas, ka valdības īpašumā ir interesanti dati, intelektuālais īpašums, un iespēja izlikties par valdības e, kādu struktūru vienību nozīmē, ka jums ir lielāks iespējas veikt kādu veiksmīgu uzbrukumu. Un ir sagaidāms, ka šī tendence turpināsies un, manuprāt, arī nākotnē šis fenomens būs aktīvi novērojams. Kritiska infrastruktūra arī ir nonākusi uzbrukuma draudos un Daudz cilvēku redzējis taksnet uzbrukumu Irānas kodolu ražotnē. Un patiesībā šādi tīši un netīši uzbrukumi jau ir notikuši ilgāku laiku. Un kas staksnet padarīja uh, atšķirīgu bija tas, ka staksnet bija uzbrukums, kuram bija fiziskas sekas, kura mēķis bija Eh, sagraut infrastruktūru. Nekad agrāk mums nebija tik plašs uzbrukums ar tādām sekām. Un tādēļ tas rada ievērojams pārmaiņas šī virzienā. Bet, protams, tas nav vienīgais piemērs un statistika rāda, ka šāda tendence arī turpināsies. Tad kāda ir privātās nozars loma? Es domāju, arī citi cilvēki jau to ir teikuši. Mūsu uzskats ir tas, ka kibernoziedzību nevar risināt viena valsts vai viena valdība. Uh, ICT infrastruktūra galvenokārt ir privātā sektora rokās un līdz ar to ir nepieciešams sadarbošanās pieeja, lai cīnītos pret šādiem uh, uzbrukumiem, tāpat kā tas notiek dabā. Privātajai nozarei ir interesi izveidot drošu infrastruktūru un izveidot tehnoloģiju, lai nodrošinātu savu infrastruktūru. Vienlaikus ir jāapzinās, ka drošība un drošības tehnoloģijas nav vienīgais risinājums. Drošība ir par ir panākot gan cilvēku, gan tehnoloģijas elementu, un tādēļ politiķiem ir jāizveido spēcīgs regulējumu ietvars, un katram individuāli, individam jābūt atbildīgai par savām darbībām. Un būtisks elements šeit ir riska novērtējums un gatavība uzņemties risku. Ja mēs nezinām, kādi ir riski un kādam ir jābūt drošības līmenim pret šī riska, tad mēs nespēsim efektīvi sevi aizsargāt. Un mūsu domas par patreizējo priekšlikumu, mēs domājam, ka tas ir realistisks attiecībā uz aptvērumu un iespējām panākt vienošanos. Ja padomāju no savas pieredzes, es run, eh, arī vadīju sarunas par šo uh, Eiropas padomas konvenciju. Es uzskatu, ka patreizējais komisijas priešlikums panāk galvenos kriminalizācijas mērķus. Varbūt mēs varam runāt par vainu pastiprinošiem apstākļiem, kur tos varētu pastiprināt un kādās jomās, bet eh, var teikt, ka patreizējais priešlikums virzās pareizajā virzienā. Ne, protams, ne visi kibernoziedzības veidi var tikt iekļauti, piemēram, tādi kā identitātes zādzības vai krāpšana caur datoru, par ko tika runāts arī Eiropa padomas konvencijā. Daudz cilvēku koncentrējas uz datu zākšanu, bet jādomā arī par citu datu zādzību, arī par mākoņu tehnoloģiju, par resursu zakšanu un arī procedurālo tiesību aspektu, par ko runā arī Eiropas padomas konvencija. Paldies, un es būšu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Uzreiz došu vārdu doktoram Valdemaram Grūcienam. Un viņš tagad tūlīt ieslēgs savu prezentāciju. Paldies! Paldies, Halmērs kundze! Paldies par uzaicinājumu. Es runāšu vācodā. Es jau desmit gadus darbojos banku apvienībā, tajā ir apvienojušās privātās bankas, esmu atbildīgs par PIN kodu drošību. Arvien vairāk um, mēs sastopamies ar organizētās noziedzības nodarījumiem, un uh, šeit tiek izmantots spams, dēdos, tad uh, tā saucamie trojas zirgi, un tie visbiežāk tiek izmantoti, lai iekļūtu klientu bankas kontā. Uh, Botneti arī ir ļoti nozīmīgi instrumenti šajos uzbrukumos. Daži piemēri - gadījums ar Soniju, tad uh, digi notāri vai šādi gadījumi nevar atkārtoties. Protams, ka tie var atkārtoties. Uh, eh, Sonija gadījumā um, operētāja sistēma nebija aktualizēta vai atjaunota, un tā bija cilvēka pieļauta kļūda digi notāri. Šajā gadījumā arī Linux serveris bija iesaistīts, arī netika aktualizēts un izmantojot skeneri tika šis uzbrucējs uh, spēja apdraudēt politiski nozīmīgas tīmekļa vietnes Un e, šie piemēri ir tikai nedaudzi no tiem, kas vispār ir iespējami. Lielākoties kļūdas pieļauj cilvēki, neraugoties uz prasībām par certificēšanu un tā tālāk. Um, tre, kredīti. Uh, Uh, visvairāk uzbrukumu notiek izmantojot phishingu, tātad izmantojot viltotas tīmekļa vietnes un arī izmantojot tā saucamos trojas zirgus. Kolēģis pa kreisi no manis stāstīja par to. Tātad uh, atkarībā no situācijas viena mēneša laikā Vācijas bankām uzbrūk 100 tūkstoši līdz 500 tūkstoši dažādu trojas zirgu. Un uh, nav gaidāms, ka situācija varētu uzlaboties, tendence ir tikai pieaugoša. Un ņemot vērā pašreizējo attīstību, ļoti apdraudēti būs arī uh, tātad eh, mobilie telefoni, kuros izmanto internetu. Protams, ka mums nepārtraukti ir jāuzlabo šī tā saucamā ielogošanās vai, nu, reģistrēšanās uh, procedūra. Ir dažādi jauni veidi, ir dažādi dažādi kon, kodu veidi. Jūs redzēsiet arī ilustrāciju. Un paredzēts izmantot arī foto uh, identifikācijas kodu. Arī tā saucamā viedkarte tiek izmantota arvien biežāk Protams, ka cilvēki ir jāinformē, mēs izdodam informācijas brošūras, piemēram, par to, kā pareizi izmantot uh, eh, internetu bankas. Daži piemēri. Bestsain var redzēt, uh, tā ir tas ir tāds ielogošanās veids, kurā ir, izm tiek izmantots paraksts. Un vēl citi tehnoloģiju piemēri. Tagad daži komentāri par direktīvas projektu. Protams, ka mēs priecājamies, ka tāda top. Tas jau ir otrais vai trešais solis drošības uzlabošanā. Uh, Botneti ļoti apdraud gan pilsoņus, gan privātās, privātos uzņēmējus, gan iestādes. Un ir nepieciešams, lai šīs darbības tiktu atzītas kā sod, krimināli sodāmi nodarījumi, cita starpā arī šīs skaitīgās programmatūras izplatīšana. Un ir svarīgi, lai gan biznesa sektors, gan valsts pārvalde izstrādātu pretpasākums, varētu pārbaudīt to efektivitāti. Un ir jābūt arī uh, labiem likumiem. Privātām bankām ir iespēja puslīdz ierobežot noziedzīgos nodarījumus bet noziedznieki vēršas ne tikai pret bankām, bet arī pret citām struktūrām. Tas ir tā saucamais gan spēļu biznes, gan bērnu pornogrāfija un citi. Mums ir vajadzīgi juridiski soļi, lai aizstā, aizsargātu gan cilvēku bankas kodus, gan arī citas citus informācijas veidus un datu kopumus. Mums ir jānodrošina, jāpanāk, lai interneta pakalpojumu pakalpojumu sniedzējiem būtu pienākums sadarboties um, iztenojot preventīvus pasākumus un arī iztenojot kriminālu vajāšanu. Pašlaik, runājot par starp pārobežu policijas sadarbību, nu, var redzēt, ka šie mehānismi darbojas lēni. Ir jāsāk arī īstenot dro, jāizstrādā drošības infrastruktūras elementi Eiropas līmenī, un starptautiskai sadarbībai jākļūst ciešākai. Ir četras dalība valstis, kas ir izstrādājuši drošības stratēģiju - Holande, apvienotā karaliste, Vācija un Francija. Uh, Un varbūt šo, šādas, šāda veida stratēģijas varētu vienādot un standartizēt. Tas arī būtu viss. Paldies! Paldies par šo pārskatu. Tagad ļoti, ļoti ātri samainīsim datorus. erster Versuch, mit einem fremden Laptop die Präsentation zu finden. Vai jūs mēģināt atrast savu prezentāciju svešā datorā? So, jetzt habe ich mir herzlich freund. Paldies, sveicu Floriānu Valteru. Viņš paskatīsies uz problēmu no citas puses. Es vismaz centos paskatīties no citas puses, tātad no hakeru perspektīvas. Jetzt wird's aber unangenehm hier. Jetzt bist du da ganz am Ende. Super. Dazwischen war noch was. Ach. So. Very quickly. Ļoti īsi. Pāris vārdos par sevi. Es esmu profesionāls hakeris kopš 1999. gada. Esmu sniedzis konsultāciju pakalpojumus par informāciju tehnoloģijas drošību. Man ir desmit gadu ilga pieredze sadarbībā ar valdību, finanšu iestāžu un citu uzņēmumu sistēmām. Es esmu bijis tur iekšā, es zinu pārsvordus, es esmu uzlauzis viņu informāciju tehnoloģiju sistēmas, es ļoti labi tās pārzinu no iekšienes. Some general insights. What does the daži vispārīgi novērojumi, kāda ir problēmas sakne. Nu, runa ir par kibernoziegumiem, vai ne? Kibernoziegumi aizvien pieaug skaitā. Kādēļ? To ir aizvien vairāk, ja citi noziedzības veidi iet mazumā. Vai jūs esat to atbildējuši šo jautājumu? Nu, tādēļ, ka šis nozieguma veids ir vienkāršs, Tas ir tāds, kas nes daudz lielākus iegūmus ar mazākiem riskiem nekā reāli noziegumi. Daudz vieglāk ir saņemt naudu no internetu bankas nekā no patiesas bankas. No patiesās bankas var izlaupīt varbūt 5 vai 10 tūkstoši banku, ja paveic, no izmantojot internetu banku, jo projām nakts laikā var nozakt miljonu. Tieši šī iemesla dēļ kibernoziedzība ir tik milzīga problēma un pieaug aizvien plašumā, nevis samazinās kā lielākā daļa citu noziegumu, kas tiek pastrādāt reālajā pasaulē kādēļ šos noziegums tik viegli pārstrādāt un kādēļ tie ir tik pievilcīgi noziedzniekiem. Tādēļ, ka neviens šo jomu nesargā. Tirgotājiem ir ļoti skaistas prezentācijas, viņi pārdod dārgu programmatūru, kas nav droša. Uzņēmumi iedibina dažādas sistēmas, digitālās sistēmas, piemēram, paraksta digitālās pases bet nerūpējas par drošību savām kompjutersistēmām. Uzņēmumi pieļauj kļūdas, kas eksistē vismaz desmit gadu laikā. Piemēram, idnot eh, pāsvords vai parole bija prod admin. Tas ir tiešām ļoti smieklīgs, eh, smieklīga parole. Uh, Visa sistēma bija ļoti vāja izveidot, un to neveidoja saskaņā ar labākajām nozares, labāko nozares, pie, no, nozares pieredzi. Un tieši šī paviršība rada problēmu ar kibernoziedzību. Ko mēs varētu darīt, lai šo problēmu sakni iznīcinātu? Es domāju, ka ir nepiešamas produktu garantijas, uh, Piemēram, daž, ja jūs veidojat, būvēt automašīnas un tajām, tām nedarbojas bremzes vai vēl kaut kas, eh, tad ļoti dārgi šādas te kļūmes izmaksās ražotājiem. Ražotājiem būs jālabo visa šī automašīna sērija. Taču, ja kāds pārdod datorprogrammatūru, kas nedarbojas, un drošības sistēmas, kas nedarbojas, tad nekas nenotiek, tad ražotāji nav atbildīgi par to. Šī programmatūra tiek pārdota bez garantijas. Bet ikvienā nolīgumā par programmatūras iegādi mēs redzam, ka trūkst šīs garantijas. Kādēļ tas ir iespējams, ka pārdod šo preci bez jebkādām garantijām? Tas šķiet neloģiski, un šī situācija būtu jāmaina. Mēs paši radām sev riskus, finansiālu risku, uh, kas, tam cilvēkam, kas iegādājas programmatūru, vajadzētu šo risku nodot pašam ražotājam. Tad mēs varētu novērst apmēram 80% no ziem pieaugušo kibernoziegumu e, saknēm. Otrs, e, otra problēma ir paviršība. Piemēram, DigiNotar parakstīja digitālās pasas un nespēja nodrošināt pareizu, drošu paroli. Visa šī master sistēma tika pakļautu kibernoziegumam, un tas bija ļoti muļķīgi pakļaut to šādam riskam. Vēl muļķīgāk ir pieļaut šādas paviršības kļūdas uzņēmumā, kurš paraksta pases. Mans personis, man personiskā mājaslapa ir labāk pasargāta nekā šī uzņēmuma mājaslapa. Uh, Un tas nav tikai viens gadījums, kā izņēmums, tā ir parastā praksa. Es esmu redzējis bankas, starptautisko finanšu organizācijas, eh, dažādas automašīnu razoju, ražojošās mm, sistēmas, kuras eh, <coughs> pārole bija tik ļoti vienkārši, kā piemēram 1, 2, 3 vai noslēpums vai kaut kas tāds, bet pāriesim pie konkrētākām lietām. Uh, Eh, direktīvas pantus 3, 4, 5, 6 es labprāt svītrotu. Kādēļ? Ja kāds pierāda, ka sistēma nav droša, tad mums nevajadzētu sodīt to, kurš pierādīs šīs sistēmas nedrošību, bet mums ir jāsoda tie, kas ir veidojuši šo nedrošo sistēmu. Mums ir jāsoda arī pārdevēji, kas pārdod nedrošas drošības sistēmas, administratori, kas rīkojas pavirši, kas iesaka tādus pās, tādas paroles kā 1, 2, 3, 4 un tam līdzīgi. Un nevis cilvēkus, kas var pierādīt ar dokumentiem un citiem pierādījumiem, ka konkrētā sistēma ir viegli ievainojam, ka tajā var ielausties hakeris. Sastais pāns runā par elektromagnētiskām emisijām vai starojumu. Tas šī starojuma saņemšana netiek sodīta. Kāpēc? Tas taču ir pavisam vienkārši, ja jūs saņemat kaut kādus slepenus dokumentus mājās, nu, piemēram, pasi vai bankas izrakstus, e, dzimšanas apliecību, ja jūs to izsviežat uz ielas pa balkonu, tad jebkurš cilvēks var to palas, eh, uzlasīt uz ielas un saņemt ļoti daudz informācijas par jums, ļoti daudzus datus par jūsu bankas rēķinu. Vai ir jāsoda tas, kurš ir uzlasījis šo dokumentu uz ielas, jeb tas, kurš ir izsviet šos dokumentus? Es domāju, ka ir jāsoda tas, kurš viegliprātīgi apiet ar šiem dokumentiem, kurš ir izsviedis pa logu šos dokumentus. Un nevis tas, kurš vienkārši izmantojas viņa rīcībā atdoto informāciju. mums ir jāaizsargā savu informāciju. Ja to nedarīsim, tad arī turpmāk sistēma administrātori piedāvās informāciju, kas emitē šo elektromagnētisko informāciju. Visa drošības, visas drošības problēmas sākas ar šo te paviršību. Septītais pāns, manuprāt, ir jāsvītro, jo tās ir pilnīgas muļķības Es atvainojos, ka es tik tieši izsakos. Nu, uzdodiet jums divus vienkāršus jautājumus. Ja jūs noz nozodējat mājas dzīvokļa atslēgas, tad jūs izdodat likumu, kurš aizliedz lietot šīs atslēgas, ja jūs nomainat vienkārši slēdzeni. Es, piemēram, nomainītu slēdzeni. Ja esat nomainījis slēdzeni, tad ir vienalga, kurš atrod šīs vecās atslēgas. Ar tām jau neko vairs nevar atslēgt. Tā tad svarīga ir jūsu reakcija, nevis likums. Vai lielāki sodi samazina kibernoziedzību? Mēs esam palielinājuši sodus gan šim, gan citiem noziegumu veidiem digitālajā vidē pēdējo gadu laikā. Mm, Galvenokārt kopš 11. septembra šie sodi palielināti. Vai tas kaut kā ir ietekmējis kibernoziedzības apjomu, vai tas ir samazinājis to? Nē, gluži otrādi, noziegums skaits pieaudzis. Kādēļ? Mēs taču esam pastiprinājuši sodus. Vai varētu būt tā, ka sodu pastiprināšana nepalīdz atrisināt šo problēmu? Man liekas, ka tieši tā arī būs. Astotais direktīvas pants. vieglas ievainojamības informācijas publicēšana ir ļoti svarīga. Ja mēs vēlamies aizstāvēt savu infrastruktūru, informāciju un sistēmas, tad mums ir jāzina, pret ko mēs gribam tās aizsargāt. Ja nezinām, pret ko tās aizsargājam, tad ir grūti viņas aizsargāt. Un vēl grūtāk, varbūt pat neiespējami ir tās aizsargāt efektīvi. Ja mēs paziņosim, ka ir nelegāli publicēt informāciju par infrastruktūras sistēmas vai programmatūras vājajām vietām, tad tas mūs padara vēl nedrošākus. Ik viens, kuram ir šī informācija, joprojām var var apzināties, ka ir atsevišķas jomas, kas ir e, viegli ievainojams un citas nav. Bet ja mēs nezinām, kāds ir šīs te zonu dalījums, tad mēs esam vēl vairāk pakļauti dažādiem riskiem. Tad lūdzu risiniet šo problēmu. Es domāju, ka ir jāizmēģina vai kaut kādas jomas ir pakļautas noziegumiem vai nē. Ja kāds cilvēks Brazīlijā, piemēram, mēģinās ielausties Eiropas komisijas e-pasta serverī, tad mums ir jāzina, ka tāds mēģinājums ir bijis. Ja mums par to nepaziņos, tad šis 14-gadīgais brazīlietis uh, varēs uh, mierīgi darboties pa šo serveru un arī ielausties citos. Mēs par to nezināsim. Devītais direktīvas pants. Es jau pirmīt runāju par to, ka, ka šo te noziegumu skaits ir dramatiski pieaudzis pēdējo gadu laikā, tāpat arī sodi ir pieauguši, nekādu, nekādu uzlabojumi tam nesakoja, tātad sodi nelīdzēs šajā jomā situācijas normalizēšanai. Desmitais pāns. Šīs pāns ir vismieklīgākais, man šķiet, visā šajā dokumentā, jo tas viss apgriež ar kājām gaisā. Mans priekšlikums ir atteikties no šī panta. Pirmajā panta punktā to vajadzētu saukt par anonīmo paragrāfu. Šim paragrāfam ir tikai viens mērķis. Tas attiecas uz dažādām hekeru grupām, kas ir anonīms. Otrajā paragrāfā, otrajā punktā ir teikts, ka likumam jāvēršas ir nopietnāk pret pārkāpumu, tad, ja pārkāpums izraisīs lielu ietekmi, piemēram, finansiālo zaudējumu. Bet kā varam definēt šo te, šīs te sekas? Informācija tehnoloģija drošībā mums ir dažādi aizsardzības līmeņi. Ja, lai uzbrukums būtu mazāk ietekmīgs un tam būtu mazākas sekas, tad ir šie atsevišķie līmeņi ja kāds neievieš dažādu līmeņu informācijas, jo tas būs ātrāk, lētāk un ērtāk viņam, tad eh, šai iestādēji būs milzīgi kaitējumi, ja notiks šāds te kiberuzbrukums sistēmai. Kide, kibernoziedzība Tiesnieku taču nevar sodīt par administrācijas nolaidību un paviršību. Manuprāt, tas ir nevietā. Ja administrators ir kļūdījies, tad ir jāsoda viņš. Ja mēs sodam kādu citu, tad tas, manuprāt, ir pilnīgi bezjēdzīgi desmitā punkta. Trešais apakšpunkts ir par identitātes zādzību. Šeit jāuzdod jautājums, kādēļ aizvien pieaug šīs te identitātes zādzības. Tieši šeit izskatrams tāds pats, kā skaidrojot kibernoziedzības pieaugumu. Tādēļ, ka identitāte nozakt ir viegli, ātri un tas nav saistīts ar kādiem riskiem. Kāpēc tas ir tik viegli? Tādēļ, ka mums ir ļoti lielas datu bāzes ar delikātu privātu informāciju. Lielākoties tādi, tādas datu bāzes tiek veidotas pamatojoties uz nepiemērotiem muļķīgiem likumiem. Internetā ir ļoti daudz privātu datu. Šos datus uzkrāja pārdevēji, viņi meklē, mm, piemēram, akciju turētāju vērtības, mēģina izstrādāt un tā tālāk, bet nerūpojas par drošību tā ir ļoti sensitīva privāta informācija, ko sniedz 500 miljonu Eiropas iedzīvotāji. Ja ir tik plaša informācija, tad katram hekerim tā kļūst par pievilcīgu darbības mērķi. Ar salīdzinoši mazām pūlēm viņi var saņemt ļoti lielus ieguvumus. Uzlaust šādu te lielu sistēmu ir daudz izdevīgāk nekā uzlaust jebkuru mazu sistēmu ja mēs nepārtrauksim veidot šādas milzīgas datu bāzes, kas ir pakļautas riskam, tad mēs ne, neapkarosim identitātes zādzību. Identitātes zādzība tikai pieaugs, ja joprojām pieaugs apmēros šīs te lielās sistēmas, kurās ir milzīgi daudz informācijas. Tas ir arī viss no manas puses. Lielas paldies par uzmanību. Ja jums ir jautājumi, tad es tos uzdošu labprāt. Ganz herzlichen Dank. Paldies par šo tā kā provokatīvo skatienu uz lietām, jo es uzaicināju jūs, lai mums būtu viela pārdomām, lai mēs paskatītos uz problēmu no citas puses, un prevencija ieguva pavisam uh, jauna, parādījās pavisam jaunā gaismā jūsu prezentācijā. Uh, un varbūt varētu izmantot salīdzinājumu, ko jūs izmantojāt, ka mēs arī turpmāk tiesāsim bankas apzadzēju, nevis to, kas ir izgudrojis seifu, ka viņš ir pārāk sliktu seifu izdomājis. Jā, es arī esmu par to, tikai ja bankas direktors izmet naudu pa logu uz ielas, tad vismaz kaut kāda atbildība ir jāprasa arī no bankas direktora. Es domāju, ka mēs sapratām, ko jūs gribējāt teikt, bet es ļoti labi saprotu šo provokatīvo jautājumu. Lūdzu, vai ir deputāti, kas vēlas uzdot jautājumus? Kristian, lūdzu. Šoreiz es jautāšu vācu valodā gribētu atgriezties pie šīs principiālās pieejas. Tā man šķita ļoti interesanta tieši atbildība, kas, kam jāuzņemas atbildība par notikušo. Te ir tā kā divas pieejas. Viena ir tā, ka programmatūras izstrādātāji vai viņiem vispār ir, viņi vispār ir ieinteresēti datoru drošībā. Un runājot par situāciju Vācijā, Bundesvērs iegādājās programmatūru, kas ir pilnīgi neaizsargāta, un tik iztērēti miljoni, lai iekultos tādā kiberkarā. bet paliek arī jautājums, vai šis, šī vēlēšanās visu noregulēt um, nekavē šīs industrijas um, at, attīstību un jautājumu par drošību. Es tā sapratu, ka galvenais nav paaugstināt drošību, bet gan atrast atbildu uz jautājumu, vai mums tas viss ir vajadzīgs, vai nevajadzētu mazliet tā, nu, samazināt vai kļūt pieticīgākiem runājot par programmatūras sarežģītību. Bet par to līdz ar to parādās jautājums, kas saistās ar tirgus filozofiju vai kiberdrošība uh, nav tāda, kas, uh, kas parāda, ka šī nozare attīstīsies bezgalīgi nākotnē, jo tīklošanās sabiedrībā tas ir kaut kas tāds, kas, kas uh, tas tā izriet no šī procesa dabas, ka tas turpināsies bezgalīgi vai šai industrijai ir jāpilda uzdevumi, apgādājot cilvēkus ar kodiem vai ierīcēm, ko cilvēki nemaz neizmantos. Bet atgriežoties pie pamata problēmas, Vai galvenais ir, lai būtu drošība, vai drošības problēma tomēr uzliks kaut kādas robežas sabiedrības eh, apvienošanā tīklā? Manuprāt, atbilde, ja nav paaugstināt drošību, tad turpināt tīklošanos ir diezgan bīstami. No otras puses, kompleks, šī sarežģītība ir vislielākais drošības ienaidnieks, jo sarežģītāks ir sistēmas, jo nedrošāks tās kļūst. Tas notiek automātiski. Un tāpēc programmām, kas ir vienkāršas, ja drošība vispār tiek uzskatīta par, vien, par būtisku, tad vienkāršās problēmas ir labākās. Uh, bet pārregulējums vai pārlieku liels regulējums, teiksim, ja mēs atceramies, um, ka tika ieviestas drošības jostas um, mašīnās, tad arī pret to bija daudz protestētāji, bet tomēr ņemot vērā to, cik daudz dzīvības ir glābtas, nu, tagad viss ir apjēguši, cik noderīgas tās ir. Un ir liederīgi pieprasīt šīs drošības jostas, bet ir jāpanāk arī, lai tās darbotos tā, kā tas ir paredzēts un nepieciešams. Katram, kas izmanto Windows ekspēri Eiropas parlamentam, es labprāt uzdāvinātu licenci programmatūrai, kas ir um, pietiekami droša. Vai es drīkstētu papildināt, saka Grudziena kungs. Protams, es piekrītu šim tam, ko teica iepriekšējais runātājs, un daudz, kam nepiekrītu viņa runā. Man ir tas prieks šeit pelnavī būt vienīgajam, kurš strādā programmatūras uzņēmumā, un tādēļ es atbildēšu uz dažiem no jūsu minētajiem jautājumiem. Vai vienkāršošana ir laba informācijas drošībai? Pilnīgi noteikti, jo sarežģītāka programmatūra, jo grūtāk to aizsargāt, jo lielāka iespējamība, ka tai būs neaizsargātas vietas. Cik viegli ir mazināt šo neaizsargātību industrija strādā ļoti smagi, ir tūkstošiem lapu sarakstīts par labāko praksu procesiem, organizācijas ir radīts, lai risinātu problēmu, kā mazināt vājās vietas, kā apmācīt mūsu darbiniekus, tā, lai izmantotu un rakstītu labāko programmatūru, kā mēs visu šo mūžu ciklu pārvaldam. Bet uh, fakts paliek tāds, ka programmatūras rakstīšana uh, joprojām nav noteikti zinātne. Būs zināmas jomas, kas būs jāuzlabo. Un pat ja kāds uzraksta ideālu programmatūru, tad šo vidi var kompromizēt tādēļ, ka cilvēki kļūdās, tādēļ, ka ir kaut kādi sociālie trūkumi. Un tādēļ ir viegli teikt, vai mēs te visu salbosim, un tad viss būs kārtībā, bet patiesībā tā nav. Es iepriekš runāju par drošību, ka tā ir tehnoloģija, process un cilvēki. Pat ja es dodu jums labāko programmu drošībai, ja cilvēki nevēlas to izmantot vai e, nemāk to ieslēgt vai atjaunināt, tad tā nespēs jūs aizsargāt daudz kas tiek e, teikts arī pošu salīdzinājumu ar automašīnu. Es vēlētos brīdināt attiecībā uz šo izmantoto piemēru. Un kādēļ? Ja paskatāmies uz automašīnu, nu, nav svarīgi kādu. Tā ir veidota, ka būtu statiskā stāvoklī. Tātad mēs nemainām tā ir katru dienu daļas, mēs neņemam pusi no Ferrari un pusi no Fiat. Tā ir viena pilnīga automašīna. Arī braucot pa ielu, tā nav jāizdzīvo, jo to visu laiku kāds meklē. Uh, bet tāda ir datoru situācija. Mēs paņemam datoru, mēs mainām tā iestatījumus, modificējam konkrētas lietas, un kad tas tiek pievērsts internetam, tam nemitīgi uzbrūk. Un tad salīdzinām, mašīna darbojas, kāpēc dators nedarbojas. Nu, šis salīdzinājums nav īsti pareizs. Un atgriežas pie Elērkunga komentāru par tiešlaistes offset nesaistes jautājumiem, un mans komentārs šeit ir tāds Tas, ko mēs redzam tiešsaistes pasaulē, tas uh, atspoguļo to, ko cilvēki dara ārpus interneta. Es baidos par to, ka mēs, protams, cenšamies kaut ko vienkāršot, bet realitāte ir tāda, ka cilvēki vēlas vairāk tehnoloģijas, viņi tās meklēs un viņi tās izmantos neatkarīgi un bieži vien tādēļ, ka viņi nav pietiekami izglītoti izmantos tās par spīti apdraudējumiem. Un tādēļ ir jārada drošības kultūra, lai lietotāji apzinātos par draudiem un līdz ar to paši sevi labāk aizsardzā, aizsargātu, it īpaši, ja ņemam vērā to, ka ir atbildīgs arī lietotājs. Ja mēs neinformējam lietotāju, tad neatkarīgi no tehniskā risinājuma tas nebūs pietiekami labs. Es mēģinājuši atgriezties pie šī piemēra ar automašīnām. Gadā Vācijā bojā 4000 cilvēku, un mēs varam teikt, ka šī, tas ir tāds kaut kas ļoti drošs, es domāju, ka nē. Um, izmantojot programmatūru, tomēr nāvis gadījumu skaits ir daudz mazāks. Um, ja neskaita dažus piemērus, kā neseno gadījumu Šveicē. Es gribētu pateikt, ka mēs varam atteikties no tirgus, atteikties no datu bāzēm, netīklot vairāk vispār neko. Uh, un izmantot antivīrusu programmas, varam likvidēt datu bankas, aizlieksim Facebook, pieņemsim valsts likumu. Nu, man jau neviens eh, nejautās, kas izmanto Facebook vai drīkst vai nē, viņš vienkārši izmanto. Vai mēs Protams, ka drošība tā ir jākļūst labākai. Un drošai programmatūrai, drošiem kompjūteriem, nu, tiem ir jābūt tā kā tādiem pirmajiem soļiem, lai uzlabotu situāciju. Kā mēs grasāmies uh, pielāgoties turpmākajām tirgus prasībām. Un tagad es eh, gribētu vēl tikai pateikt, ka nepietiks ar to, ka mēs vienkārši kaut ko ieviesīsim attiecībā uz Eiropas tirgu. Tas taču attieksies arī uz ASV un Ķīnu. Uh, jebkurš, kam ir interesi par Eiropas tirgu, tam būs jāatbild uz jautājumu, vai mums ir svarīgi ieviest pēc iespējas ātrāk produktu tirgū, vai tomēr izšķirošais, vai viens no būtiskiem elementiem ir arī apsvērums, vai produkts ir drošs. Un, manuprāt, um, sots ir pēdējais galējais līdzeklis, bet ir jābūt arī citiem veidiem, kā ļaut cilvēkiem izvairīties no kaitējuma. Mums būs jādomā un ir jādomā par to, kā padarīt drošāku situāciju katrā darba vietā un katram privātajam lietotājam te es domāju, ka deputātiem ir daudz vielas pārdomām. Uh, Paldies visiem trešās, otrās sesijas runātājiem. Tagad aicinu šeit priekšā trešās un ceturtās sesijas dalībniekus. Trešā un ceturtā sesija tiks apvienota un jautājumus varēs uzdot visiem sešiem vienlaikus, lai mēs paspētu tomēr visu izrunāt. So, ladies and gentlemen, um, this would... Dāmas un kungi, apvienojam tātad trešo un ceturto uzklausīšanas daļu. Došu pavisam īsu ievadu un parlamentu vārdā pateikšos visiem kolēģiem, tāpat arī Holmieras kundzei un citiem Lībe komitejas deputātiem Ītra komitejas vārdā. Kādēļ? Manuprāt, Lisabonas līgums ir mainījis parlamenta attieksmi pret to, kā risināt dažādas tiesību uzdevumus. Piemēram, ENISA finansēšana un tam līdzīgi. Pagātnē parlaments, man liekas, bija tāds kā, tāda kā referentu karaliste. Tagad šī attieksme mainās pašā parlamentā. Un es esmu ļoti pateicīgs par to, ka Holmieras kundze izvēlējās šādu te e, sadarbību šī tiesību akta apspriešanā. Kolēģi no AFET un ITRA komitejām ļoti augstu vērtē Holmieras kundzes iniciatīvu. Kiberdrošība, kiberuzbrukumi, informācija tehnoloģija drošība ir ļoti plaši jautājumi. Jūs noteikti zinat, ka ITRA komiteja izskata daudz tiesību aktus, kas saistīti ar šīm jomām, piemēram, jautājums par to, vai Enises mandāts būtu pagarināms. Tā būs kiberdrošības aģentūra, joprojām arī ir kiberdrošības aģentūra. Šie jautājumi ir ļoti nozīmīgi. Trešās, trešajā panelī esam paredzējuši runāt par starpiestāžu sadarbību un iestāžu uzdevumiem. Kad es sāku strādāt šajā parlamentā, es biju referents Enisas finansējuma jautājumos. Tas jau bija pirms daudziem gadiem. Tad eh, lielas dalību valsts iestājās pret Enisa dibināšanu, jo šīm valstīm likās, ka Enisa jauksies dalību valstu pārziņā esošos jautājumos. Kiberdrošība, uh, viņu prāt atradās dalību valstu pārziņā, Eiropai nevajadzētu šeit spēlēt nekādu būtisku lomu. Es domāju, ka vispārējā attieksme tagad ir mainījusies. mēs esam nodavuši operatīvās pilnvaras dalību valstu jomā, taču šobrīd visi saprot, ka Eiropai ir atsevišķi uzdevumi, piemēram, starptautiskajā plāksnē, vadot sarunas ar citiem partneriem pasaulē, tāpat arī koordinējošā loma sadarbības organizēšanai starp dalību valstīm un sadarbības organizēšanai starp publiskām un privātām iestādēm. Šobrīd tiek izstrādāt jauna likumdošana, jauni tiesība akti, un tādēļ ir svarīgi runāt par to, kāda ir mūsu uzdevuma, izaicinājuma, problēmas sadarbībai starp Eiropas iestādēm. Es esmu ļoti priecīgs, ka šeit ir ieradies pārstāvis ar juridisku izglītību Mares Abasi, kurš ir no Francijas un šobrīd uh, E, viņš ir Eirojust e, prezidenta vietnieks. Būs pārstāvis no Eiropola, pārstāvis no Enisas šajā trešajā debašu sadaļā. Mēs varētu sākt ar Enisas pārstāvi. Ja jums nekas nav pretī, Stīvs Persers būs pirmais runātājs. Gribētu dzirdēt, kā jūs redzat šo sadarbību, kādi ir trūkumi tajā šobrīd Es esmu referents Horizonta 2020 jautājumos. Tā ir zinātnes ietvara programma. Mēs saprotam, ka drošības pētniecības programma, kurā ir runa arī par informāciju tehnoloģijas, runa par informāciju tehnoloģiju drošību, šajā te organizācijas padomē nav neviena ENIS pārstāvi. Mēs plānojam nākamo trīs gadu laikā tērēt ceturdaļu miljārdu eiro šai programmai. Mēs šobrīd runājam ar amerikāņu iestādi NIST par kiberdrošību. Nekādi citi ģenerāldirektorāti vai arī ENISA netiek iesaistīti šīs sadarbības apspriešanā kāda ir jūsu loma, kā jūs to redzat attiecībās ar dalību valstīm, kā vispār kurā līmenī vislabāk vajadzētu veidot šo sadarbību. Mums, mums ir arī labas pieredzes piemēri, bet mēs zinām, ka ir iespējas uzlabot patreizējo situāciju. Enis pārstāvi, vai jūs varētu mums pastāstīt labos sadarbības piemērus un arī aprakstīt problēmas? Lūdzu, dod vārdu jums. Paldies! Es augstu vērtēju šo iespēju ierasties uz šo uzklausīšanu un runāt par ēnesis. Es gribētu sākt ar jautājumu, kāda ir atšķirība starp kiberdrošību un labo veco informācijas drošību, ko esam nodrošinājuši pēdējo 15-20 gadu laikā. Negaidu no jums atbildes, pateikšu, ko mēs domājam par to. Kiberdrošība ir perspektīvas jautājums. Ja mēs runājam par kiberdrošību, tad parasti eh, skatāmies uz informācijas drošības jautājumiem no starptautiskā globālā viedokļa. Uh, Mazos uzņēmumos kiberdrošības pa, atbildīgais parasti tiek saukts par informācijas drošības atbildīgo. Tātad runa ir par mērogu vienkārši. Es ceru šodien jūs pārliecināt par to, ka Enisa tieši ar to arī nodarbojas. Enisas galvenais uzdevums un spēks ir tajā, ka tai ir jārada un jāstiprina e, informācijas drošības kultūra Eiropas Savienībā. Uh, Es nerunāšu par tādiem dziļi tehniskiem aspektiem savā prezentācijā. Šodien mēģināšu pastāstīt, kā mēs šo informācijas drošību vēlamies nodarbināt. Aģentūra ir ļoti jauna, tā tika izveidota tikai 2004. gadā. Mēs esam ļoti maza aģentūra, pie mums darbojas tikai 60 darbinieku, un tas nozīmē, ka mums ir labi jāorganizē savs darbs. Mēs sevi saucam par ekspertīzes centru, tas ir nedaudz tā pompos, bet tas nu tā ir. Mums ir tiešām ļoti laba ekspertu komanda, taču gribētu pastrādāt, ka mēs patiesībā strādājam uzkrājot ekspertīzi no dalību valstīm. Mēs veidojam dažādus projektus, uh, Eh, ar kuru palīdzību izmantojam dalību valstīs eh, iegūto labo ekspertīzu un pieredzi, lai risinātu pārobežu jautājumus. Atbalstām Eiropas komisiju un dalības valsts dažādās jomās. Mums ļoti plašs mandāts, taču mums ir jālieto mūsu pilnvars koncentrēt. Tāpat arī veicinām sadarbības ar publisko privāto sektoru. Kā mēs sadarbojamies ar dažādām struktūrām ar dalību valstīm. ENISA vēlas atbalstīt pieredzes apmaiņu un paraugprakstu apmaiņu starp dalību valstīm. Mums, protams, ir pašiem savas idejas, ko esam smēlušies no dažādiem projektiem. Taču m, mm, patiesībā mūsu pirmais uzdevums ir mēģināt veicināt paraugu prakses apmaiņas starp dalību valstīm tā, lai iegūtās mācības nonākt no vienas valsts uz citu. Domāju, ka šeit vajadzētu atzīmēt, ka šādi strādājot, esot kā vidutājiem starp dalību valstīm, mēs veidojam tādu pieeju, kas ir ļoti plaša. Mēs tā tad nestrādājam tikai 60 eksperti savā vidū. Nē, mēs iesaistām ļoti plašu ekspertu loku visās dalību valstīs. Kādus piecus gadus mēs tagad mēģinam mainīt, kā ENISA darbojas šajā kontekstā. Pirms 2008. gadā mēs bijām organizācija, kas balstīta uz konkrētiem pasākumiem. Mēs darījām kaut ko kritiskās informācijas, infrastruktūru, kartogrāfiju un tā tālāk. Pēc tam mēs veidojamies kā organizācija, kas mm, koncentrēs galvenokārt uz dažādām precēm, un tagad mēs koncentrējamies uz dažādām idejām un to ietekmi kā tā varētu būt efektīvāk. Mēs mēģinām savu klātbūtni vairot tajās dalībvalstīs, kur ir problēmas, un mēģinām palīdzēt tām risināt praktiskās problēmas. E, proti iz, izveidot sistēmisku pieju e, jaunu politiku šo problēmu risināšanai. Mēs domājam, ka mobilitāte un izmēra uh, jautājumi ir ļoti svarīgi. Šajā kartē mēs redzam to, cik plaša ir mūsu darbība. Mēs ceļojam pa Eiropas Savienības un Eiropas valstīm, diskutējam ar cilvēkiem, savadam viņus kopā dažādos līmeņos. Tas tātad ir mūsu darbības galvenais apjoms. Sadarbojamies ar Eiropas Savienības iestādēm. Tā ir ļoti būtiska mūsu darbības daļa jo mums ir nepieciešams strādāt tā, lai ENISAS darbība dotu papildus vērtību. Mēs jau nevaram dublēt to, ko dara Eiropas komisija vai citas iestādes. Daudz laika pavadām harmonizējot mūsu darbības metodus un mērķus ar citām Eiropas Savienības iestādēm. Piemēram, mums ir ļoti laba sadarbība ar kom, ar DG Info, DG Enterprise, DG Just, sadarbojamies ar uh, um, Eiropas kopienu tiesi, tīpaši dažādos um, pasākumos uh, atbalstam jauno iestādi, kas saucas CERT, uh, veidojam sagatavošanas darbus sen, esam arī novērotāji ISO un SC 27 darba grupās, sadarbojamies ar Eiropu. Uh, Privātais sektors ir ļoti svarīgs, jo lielākā daļa kritiskās infrastruktūras ir privātā sektora pārvaldībā. Mums ir ļoti daudz kontaktu ar privāto sektoru. Un dalību valstīs mēs arī informējam par šiem sakariem. Mēs regulāri tiekamies ar dažādām asociācijām un mēģinam nodrošināt to, lai pieeja būtu ekonomiski pamatota privātās publiskās partnerattiecības lielisks piemērs ir eh, šis te uh, projekts uh, Resilience, tātad mūsu izturības veidošana pret kiberuzbrukumiem. Savest kopā dažādi šīs, šos līmeņus varbūt ir lielākā problēma, jo dalību valstu savešana kopā var, nav tik problemātiski. Ir ļoti liels barjeras informācijas apmaiņai. Šobrīd par laimi ir pieņemts Lisabonas līgums, kas paver durvis plašākam dialogam starp dažādiem lokiem. Uh, taču vēl ir daudz, kas darāms. Dažos gadījumos mēs zinām, ka mēs darām tieši to, ko citas iesaistītās puses jau ir darījušas, un informācija nav tikus nodot. Tas ir neekonomiski un nepareizi. Runāšu ļoti īsi, jo zinu, ka tikai desmit minūtes man ir piešķirts. Pirmais pan-eiropeiskais pasākums vai vingrinājums bija ļoti labs Tas eh, pamatojas uz Eiropas komisijas CIIP eh, pasākumu plānu, kas tika pieņemts 2010. Eh, gadā. Tas bija tāds pasākums, kurā piedalījās sākotnē ļoti neliels dalību valsts skaits, pēc tam visi 27, plus arī 3 EFTA dalību valstis. Tas ir labs piemērs, kā mazs valstu kodoliņš var uzsākt projektu un pēc tam iesaistīt vispārējās dalību valsts, ko mēs pārbaudījām. Ļoti vienkāršas lietas. Uh, Jūs tas varbūt nepārsteigs, ka pat pārbaudot ļoti vienkāršas lietas, mēs konstatējam, ka mēs neesam nemaz tik profesionāli, taču mēs savu darbību uzlabojam. Piemēram, šajā vingrinājumā bija tāds piemērs, ka ja vienai dalību valstī uzbruktu hakers no citas dalību valsts, vai ir iespējams pacelt telefonu un kādam piezvanīt, lai atrisināt šo jautājumu? Nē, tas nav iespējams. Uh, Otrs jautājums bija par lēmumu pieņēmēju personu mandātu. Nav iespējams, eh, nav iespējams tāda situācija, ka jūs piezvanat kādam un prasat glābt sevi, bet izrādās, ka šim cilvēkam nav nekāda pilnvaru. Un otrs jautājums bija par datu apmaiņu. Kā jau es teicu, visas dalībvalsts un trīs EFTA valsts piedalījās šajā vingrinājumā. Tie bija gan ministrijas, gan valstu regulatīvās iestādes, CIIP un informācijas drošības organizācijas, septiņas organizācijas, 150 eksperti iesaistījās. Man liekas, ka tā bija tāda, tas bija ļoti labs vingrinājums kas iezīmē paneiropeiska plāna veidošanu šādām ārkārtas situācijām. Ļoti labi, ka šobrīd nekas reāls nav jātestē, tādēļ mēs varam mm, nodarboties ar vingrinājumiem, kas palīdzēs mums izveidot politikas tādus kā fragmentus, kurus mēs pēc tam apvienosim vienā avārijas situācijas plānā. Eh, šī te vingrinājuma rezultātus mēs varam atrast mūsu Enisas mājaslapā. Lūdzu, palasiet tos. Tas ļoti interesants materiāls, kas varētu interesēt pilnīgi visus iesaistītos sektors, ieskaitot privāto sektoru. Eh, šie te secinājumi ir eh, piedāvāti sakojušā veidā ir ingrinājuma plānošana, infrastruktūra, uzticības veidošana, sapratne un kontaktpunkti. Šobrīd mēs gatavojam apvienoto Eiropas Savienības ASV vingrinājumu, ko valsts sekretārs Napolitāno un komisāra Krūze Ungārijā pirms pāris mēnešiem izziņoja. Mums ir tikai seši mēneši šī vingrinājuma sagatavošanā mēs un dalību valstu pārstāvji noteikti radīsim ļoti, piedāvāsim jums ļoti interesantus datus pēc šī vingrinājuma. Kāda ir secinājuma, ko es gribu, lai jūs atcerētos? Enisas pamat kompetence un misija ir veicināt dialogu starp dalību valstīm, starp Eiropas Savienības iestādēm, par, starp privāto un publisko sektoru. Mēs uzskatām, ka mēs esam ideāla organizācija, kas var atbalstīt komisiju un uh, dalību valstis visos jautājumos, kas ir saistīti ar informācijas drošību. Mēs varam palīdzēt uh, šī te sektoru uzņēmumiem atrisināt ikdienas izaicinājumus Vēl pateikšu, ka mums Enisā ir daži komentāri par direktīvu. Mēs uzskatām, ka direktīva ir ļoti labs solis pareizajā virzienā. Tā noteikti atbilst vairumam no mūsu vajadzību. Ir tikai pāris sīk komentāri. Pirmais. Nedrīkstētu direktīvi iejaukties tehnoloģijā, taču jāņem vērā tehnoloģijas attīstība, jāpaturprātā tas, ka programmatūra uh, Programmatūrā ir dažādi līmeņi. Ir komunikācija līmenis, ir vidējais līmenis, ir virtualizācija un ir arī dažādas aplikācijas ir nepieciešams parūpēties par to, ka varam uzraudzīt datus dažādos šajos līmeņos, un direktīvai ir jābūt ļoti skaidrai šajā jautājumā. Protams, jāņem vērā privātuma un dataizsardzības aspekti. Mēs piekrītam piedāvātiem sankcijām, uzskatām, ka tās ir proporcionāls, taču mazliet uzmanīgi ir jābūt ar mērīšanas tehnoloģiju. Piemēram, botu skaitīšana botnetos nav labs indikators tam, kāds būs šī te nozieguma, kāda ietekme būs tam. Uh, Dažas no piedāvātajām definīcijām varētu tikt uzlabots, piemēram, definīcijas par datu pārtveršanu, piekļuvu un tā tālāk. Mm, dažos gadījumos mums šķiet, ka definīcijas piedāvā ļoti sarežģītu pieeju, praktiski būtu grūti īstenojams tas. Būtu ļoti labi zināt, kāda līmeņa piekļuve un datu pārtveršana ir likumīga un kāda nav jo, piemēram, datu pārtveršanu izmanto arī tiesības sargājošās iestādes. 14. panta pirmajā punktā šie te atbildes termiņi, manuprāt, ir nedaudz nepamatoti. Jūs varbūt gribat standartizēt šo te atbildes la laiku visās dalību valstīs, lai veicinātu sadarbību. 15. direktīvas pantā varētu noteikti pievienot arī Eiropola un Enisa kā datu saņēmējus. Enisa jau tagad saņem drošības pārkāpumus saskaņā ar 13a pantu telekomunikāciju ietvaru direktīvā. Es ceru, ka esmu iekļāvies man atvēlētajā laikā, līdz ar to arī beidzu savu uzstāšanos. Paldies par uzmanību! So the next speaker would come from Eurogist. Nākamais runātājs būs no Eurojust. Jūs vadat ekspertu komandu par noziegumiem, kas saistīti ar ekonomiskām sekām. Mums būs ļoti interesanti, ņemot vērā, ka Eurojustas laiku iestājas par uh, lielāku sadarbību starp dalību valstīm un ar komisiju, tad mēs vēl interesēti uzzināt, kāda ir jūsu nostāja par nostāju no vienas puses, eh, sadarbību no vienas puses, bet arī par likumdošanas priešlikumu, kur mēs šodien apspriežam. Lūdzu. Bonjour à tous. Labdien, dāmas un kungi, es runāšu franciski. Pirmkārt gribētu īsi pateikties Lībe komitejas deputātiem, tāpat arī Holmējeras kundzei par ielūgumu piedalīties šajā pasākumā. Domāju, ka ir ļoti nopietni uzsvērt to, ka es esmu bijis tiesnesis, izmeklēšanas tiesnesis, un līdz ar to es eh, runāšu par juridisko sadarbību starp tiesām. Tas, ko es uh, dzirdēju līdz šim, ir ārkārtīgi interesanti, jo tas ir ļoti tālu no tām problēmām, ar kurām sastopas prokurori un tiesneši praktiskajā dzīvē. Pavisam īsi aprakstīšu to, ko mēs darām Eirojustā. Pēc tam pastāstīšu par to, kā mēs izturamies pret kibernoziegumiem un beidzot par problēmām, kādas rodas mūsu darbā un kādas atbildes mums sniedz direktīva un arī citi eh, projekti, kā piemēram kibernoziedzības apkarošanas centrs. Tātad sākšu ar to, ko dara Eirojust. Jūs visi perfekti pārzinat, kas tā ir par organizāciju, un tomēr atļaušos jums atgādināt, ka tā ir organizācija, uh, struktūru, kur ir paredzēta juridiskā sadarbība. Tajā darbojas tikai prokurori un tiesneši. Mēs uh, spriežam par dažādiem kriminālu noziegumiem. Un galvenais, mēs mēģinam cīnīties pret organizēto noziedzību, kas skar vairākas dalību valstis. Eirojustā esam izveidojuši tādu struktūru, ka mums ir atsevišķas darba grupas, kuras pievēršas konkrētiem sarežģītiem juridiskiem jautājumiem. Ir ekonomisko un finansiālo noziegumu komanda, es to darbu, vadu tās darbu. Un mūsu darba grupā ir vairāk mērķi. Viens no šiem mērķiem ir cīņa pret kiberuzbrukumiem. Pirmkārt par šo komandu runājot, ir jāsaka, ka tie tiesneši, kas veido šo komandu un kas runā par kiber uzbrukumiem, lielākoties ir ļoti specializēti. Mēs veidojam attiecības starp šiem te tiesnešiem. Jūs uh, runājāt šeit arī ar Eiropolu pārstāvjiem. Eiropola ir tehniķi. Mēs neesam uh, e, datorspeciālisti un informācijas speciālisti. Mēs esam tiesneši Eirojustā. Tātad mums ir ekonomisko un finanšu noziegumu speciālisti no juridiskā viedokļa. E, mēs e, iesaistām šajā darbā visu Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvis, mm, risinām dažādas konkrētas jautājumas. Minēšu vienu piemēru. Nesen ir notika uzbrukums kādai interneta vietnei, kas ir ļoti svarīga Francijā. Tā ir publiska vietne. Vairākas dienas šo te vietni iesaldēja. Hakeri tajai uzbruka un šo vietni vairs nevarēja uzbru... lietot. Eirojust saņēma informāciju par to. Man bija ļoti svarīgi spriest par šo jautājumu mūsu darba grupā Šo lietu iesniedza Francijas tiesnesis, pamatojoties uz policijas savākto informāciju. Šim tiesnesim nebija padziļinātu zināšanu par to, kāda ir tehniskā specifika šim noziegumam. Es ar interesi uzklausīju kaos asociācijas pārstāvja prezentāciju šeit. Viņš teica, ka bankas pašas varbūt ir atbildīgs par datu noplūdi. pirms mēs saprotam vispār visi par to, cik liela atbildība ir datu turētājiem, mums arī jānoskaidro, vai tiesneši labi pārzina no tehniskās puses šīs problēmas. Mums tiesnešiem vajadzēja paskaidrot, kas ir botneti, kā ir iespējams, ka divas Austrumēropas valstis, viena no tām bija Krievijas federācija, var uzbrukt uh, internetu mājaslapai Francijā. Tātad vispirms bija jāizglīto, jāinformē tiesneši. Tas varbūt bija laika zudums, taču tas bija absolūti nepieciešams, lai mēs varētu izprast šo dosie. Tātad eiro just mēģināja pirmkārt sniegt palīdzību tiesnešiem. Uh, lai izprastu šī nozieguma būtību. Kas tas bija par noziegumu? Pirmīt viens no deputātiem skaidroja, ka esot vairāki kibernoziegumu tipi. Es domāju, ka šo noziegumu tipu sarakstu varētu pagarināt. Tiešām ir liels problēmas ar definīcijām, es piekrītu tam. Uh, tiesneši Francijā, Itālijā, Vācijā, Zviedrijā nevar vienoties par to, kas tieši ir kiberuzbrukums. Viņiem ir atšķirīgi viedokļi. Un ja mēs nevaram vienoties, kas tas ir par uzbrukumu, tad mēs arī nevaram koordinēt savu darbību. Nevaram izspriest, kurš ir kompetents, kāda jurisdikcija jāņem par pamatu. Uh, kādas sankcijas piemērot un kādas rekomendācijas mēs varam izmantot. Vai tas ir pārkāpums, vai tas ir noziegums, vai kas tas tāds ir, kā to definēt, mēs nezinām. Tā tad ir vesela virkne pārkāpumu, kurus mēs varētu definēt pa grupām, bet šo definīciju trūkst direktīvā 3. un 4. pantā ir kaut kādas definīcija mēģinājumi, kurus es komponēšu nedaudz vēlāk. Tālāk pārsvārdos par statistiku. Pagājušo gadu eiro just atvēra 32 lietas, kas ir saistīts ar kibernoziegumiem. Šogad ir apmēram tikpat liels šo te lietu skaits. Jautājums Vai mēs varam tiešām iedomāties, ka 27 dalībvalstīs ir notikuši tikai 32 ki ki kiberuzbrukumi gada laikā? Es domāju, ka nav šaubu par to, ka ir labāk jāskaidro šī te sadarbības iespēja. 32 lietas Eirojustā tas ir ļoti maz 2010. gadā. Šogad būs neliels pieaugums, taču nepārāk liels. Tāpat gribētu teikt vēl kaut ko svarīgu. Pret kiberuzbrukumiem cīnās uh, iesaistītās puses trijos līmeņos. Pirmkārt, tiesneši un policisti. Otrakārt, iestādes tādas kā Eirojusts, Eiropols, kas sadarbojas. Trešais līmenis, par to mēs arī vēlāk runāsim, ir ārpus Eiropas Savienības. Mēs varam strādāt kopā un virzīties uz priekšu kopā, bet no tā brīža, kad ir jāsadarbojas ar trešajām valstīm, mums ir noteikti jārēķinās ar starptautiskajiem aktiem. Šeit tik pieminēta Budapeštas konvencija. Vai šodien mēs varam pateikt, cik valsts ir ratificējuši šo konvenciju? Ļoti maz ir tādu valstu. Tā tad šeit ir patiesa problēma. Tiklīdz darbība norisinās eh, saistībā ar trešajām valstīm, mums trūkst juridiskās bāzes sadarbībai. Par šo te lietu Francijā, kur notika hekeru darbība, šobrīd mēs izsakojam eh, cilvēkus Krievijā, kas bija šie hekeri sadarbībā mēs redzam, ka ir ļoti grūti izveidot normālu sadarbības modeli. Kādas ir šīs grūtības Eirojustā? Kad mēs mēģinam apkarot pārkāpumus, pirmkārt ir problēma ar tiesnešu izglītošanu. Izglītošanai jābūt labākai. Vai direktīvā atrodam uzlabojums? Nē, šajā jomā nē. Otra problēma - informācijas apmaiņa. Vai direktīva piedāvā uzlabojums? Jā. Šajā gadījumā direktīva runā par nepieciešamību uzlabot informācijas apriti un tiek runāts par kontaktpunktiem. Gribētu vērst Eiropas parlamentu uzmanību uz to, ka ir jau vairāki kontaktpunkti. Eiropas komisija to lieliski zina. Un noteikti vajadzētu darīt tā, lai tie paši šobrīd esošie kontaktpunkti tiktu izmantoti arī vēlāk ir ārkārtīgi būtiski e, uzsvērt šo te kontaktpunktu nozīmi, jo ļoti bieži jurisdikcija Varšavā, Romā, Londonā pirmkārt vērsīsies pie kontaktpunkta pēc papildus informācijas. Un vēl divas problēmas, ko gribu minēt. Pirmā, šī te nozieguma risināšanas ātrums ir jābūt ļoti steidzamai reakcijai. Šeit arī savu lomu ir kontaktpunktam. Mums varbūt vajadzētu arī paredzēt noteikumus, kas eh, attiecas uz juridisko kompetenci. Un eh, pēdējā problēma ir attiecības ar trešajām valstīm. Kāda ir man secinājuma? Direktīvas priekšlikums patreizējā teksta redakcijā piedāvā lielas priekšrocības kopumā, globāli, Neaizmirsīsim, ka tā ir direktīva, nevis regula, līdz ar to tā ir tāda pa, diezgan plaša. To varētu uzlabot tādos punktos kā kontaktpunkti, personu iecelšana, kas būtu efektīvs. E, varbūt arī vajadzētu risināt trešo valstu problemātiku un arī risināt jautājumu par kibernoziedzības apkarošanas centru izveidi. E, šobrīd notiek darbība tādā grupā, kas saucas RAND. Uh, Šī darbība ir vērsta uz šādu kibernoziedzības apkarošanas centra izveidi. Mēs ļoti ceram, ka šis centrs pirmkārt palīdzēs uzlabot tiesnešu izglītību un informētību. Paldies par uzmanību. Um, <clears throat> um, esmu jums ļoti pateicīgs. Manuprāt, Homērs kundzē bija ļoti laba šī ideja pieaicināt Eiro just pārstāvi jo no prokuratūras viedokļa raugoties, protams, nav saskaņas starp problēmas dimensiju, par ko mēs runājam, un tiešām par to, kādas iespējas ir vispār piemērot sodu dalību valstīs par šiem nodarījumiem. Un tagad nākamā runātāja būs Breinsas, Breinas kundze no Eiropola. Esmu lasījis, ka jūs un arī Eirojust cenšaties, nu, attīstīt sadarbību ar Eiropas pilsoņiem, iestādēm, kas viņus pārstāv, lai arī apzinātos problēmas dimensiju un lai uzzinātu, ko noskaidrotu vai informētu Eiropas pilsoņus, ko viņi vispār var darīt, lai sevi pasargātu. Un tāpēc priecājos arī par to, ka jūs mūs iepazīstināsiet ar Eiropola nostāju. Varbūt jūs varat teikt dažus vārdus arī par šo jautājumu. Thank you for... Paldies, labdien, dāmas un kungi! Pirmkārt, vēlos teikt paldies Libe komitējai un Holmaiers kundzei par to, ka Eiropols tika uzaicināts piedalīties. Mūsu nostāja ir tāda, ka gan šī noklausīšanās, gan priekšlikums ir ļoti saulaicīgi nācis gaismā, ne tikai ņemot vērā ar vien lielākos draudus uzbrukumiem informācijas sistēmai un no kibernoziedzības kopumā, bet arī ņemot vēro, ka koordinētāka un labākas sadarbības eh, reakcija šobrīd gūst arvien vairāk atbalsta Eiropā. Tiem no jums, kas nezin, kas ir Eiropol, mēs esam Eiropas galvenais centrs tiesība aizsardzības ekspertīzei un operatīvajam atbalstam kibernoziedzības gadījumos. Starp eh, mūsu pakalpojumu ir arī iespēja nodrošināt speciālistu uz vietas izmeklēšanas gadījumiem. Mēs koordinējam kopējās izmeklēšanas balstoties uz noteiktiem pārobežu jautājumiem un dodam strateģiskas nostīmes īpašiem pasākumiem. Tāpat mēs esam kriminālas informācijas centrāla mēzgus, identificējam galvenās grupas un informējam par kibernoziedzības uh, uzvedību, izmantojot strateģisko no, draudu novērtējumu. Papildus mūsu vietne ar 140 kontaktpersonām no tiesību aizsargojušajām aģentūrām ES un trešajās valstīm, kuru pastiprino īpaši kontaktu cilvēki, kas strādā ar kibernoziedzības jautājumiem, it īpaši no apvienotās karalistas nopietnās organizētās noziedzības aģentūras un FIB. Pagājušajā gadā Eiropols publicēja draudu novērtējumu par uh, organizēto noziedzību ar internetu palīdzību, ko dēvē arī par IOKTA. Tur tika minēti botneti kā svarīga kibernoziedzības paplašināšanā, veicinot tās iegūto peļņu un ļaujot veikt lielu apjomu uzbrukumus informācijas sistēmām. Mūsu ieteikums ir, ka to izjaukšana būtu viena no svarīgākajām starptautiskās politikas prioritātēm un saskaņā ar patreizējo priekšlikumu. Apzinoties, ka tie paši uh, instrumenti tiek izmantot dažādiem mērķiem un novērojot, ka dažā atšķirība dar dažādām kriminālām darbībām internetā arvien vairāk izplūst, gan dalībvalstis, gan ES aģentūras izmanto arvien vairāk sadarbības, lai cīnītos pret kibernoziedzību. Aktīva partnerība ar privāto nozari ir, protams, ļoti liela prioritāte, bet ir svarīgi arī veidot ciešāku sadarbību ar citām ES aģentūrām. Sniegšu konkrētus sadarbības piemērus. Tieslietu sadarbība Eiropā un Eirojust dabīgi sadarbojas ļoti cieši. Eirojust ir ne tikai analīzes darba datnes Siborg daļa, bet arī Eiropas Savienības kibernoziedzības darba grupas dalībnieks un Eiropas kibernoziedzības apmācības un izglītības grupa, kuru kā līdzdibinātājs ir arī Eiropol. Abas aģentūras tieši sadarbojas operatīvos un strateģiskos jautājumos un veicinot kapacitāti visā Eiropas Savienībā. Lielākā daļa mūsu operatīvo piemēra ir saistīta ar notiekošām lietām, un es nevaru detalizēti par tām runāt, bet ir pāris piemēri no tāda plašāka kibernoziedzības lauciņa. Pirmā ir izmeklēšana, kur koordinēja Eurojust, krāpšanas gadījumos, kurus veica izmantojot tiešsaistes Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēmu. Šajā gadījumā informācijas analīze, eh, tā informācija, ko mēs saņēmām no dalību valstīm attiecībā uz naudas plūsmu un ļāva dot dalībvalstīm ļoti vērtīgu informāciju par to, kā rīkojās kriminālās grupas. Tāpat mums bija Eirojus koordinēts projekts par tā dēvoto e-muling. Tas ir process, ar kuru no kibernoziedzības iegūtā nauda tiek pārvērsta skaidrā naudā. Tāpat šī gadījumā Eiropola dalībvalsts sniegtās informācijas analīze ļauj pro prokuroriem uzsākt pārobežu izmeklēšanu šajos konkrētajos nodarījumos. Mūsu sadarbība ar, ar Enisa ir nesenāka, bet tikpat nozīmīga. Ja šobrīd Eiropola Enisa kopīgi organizē semināru Prāgā, lai veicinātu tiešāku sadarbību starp dalību valstu tiesību aizsargājošām iestādēm un cert, Mēs apzināmies, ka ir svarīgas sinerģijas starp mūsu misijām, tīpaši starp ENISA darīto darbu par eh, notirību un Eiropol darīto darbu attiecībos noziedzības novēršanu. Un mēs arī apzināmies papildinošu elementu mūsu strateģiskajā skatījumā, tādēļ mēs eh, skatāmies, kā varētu sadarboties vēl ciešāk, to starp kopīgi ziņojumi par apdraudējumiem un riskiem un kopēji pasākumu, lai informētu sabiedrību. Skatoties nākotnē, piedāvātais Eiropas kibernoziedzības apkrošanas centrs 2013. gadā ir ļoti svarīgs un saulaicīgs solis uz priekšu. Kā Eiropas Savienības tiesība aizsardzības aģentūra Eiropols ir gatavs strādāt šī centra izlūkošanas un izmeklēšanas darbībā un redz iespējamus iegūmus piesaistot speciālistus no Eurojust, Enīsa un citām aģentūrām. Piemēram, paredzēts, ka būs cieši sasaiste starp Eiropas ciber, kibernozīdes apkarošanas centru un ESCERT, kas ir datoru ārkārtas situāciju reaģēšanas komanda. Mēs atbalstam to, ka, ka noziegums tiek atzīsts šādu in kibernoziegumu instrumentu kriminalizēšanu, gan to uzglabāšanu, ražošanu, izplatīšanu un tam līdzīga. Organizācija tāpat piekrīt, ka nelegāls pārtvērums būtu krimināls sodāms nodarījums un ka tiek ieviest pasākumi, lai veicinātu kriminālu tiesisko sadarbību un arī pastiprinātu patreizējos kontaktpunktus, iekļaut astoņu stundu termiņu, lai atbildētu uz palīdzības lūgumiem. Attiecībā uz statistikas datu apkopošanu Eiropols aicina padomāt, vai tas saistītos ar visiem šādiem uzbrukumiem, vai arī tiem, kas ir liela apjoma, vai kurus dalībvalsts uzskata par smagiem. Tā kā patreizajā priešumā teica, ka dalībvalsts var noteikt, kas ir uh, nopietnas kaitējumas saskaņā ar nacionālo tiesību aktu noteikti un praksi, tas var radīt nekonsekvenci ziņojumos un neprecīzus prognēzes par uzbrukumu apjomu. Noslēgumā es vēlos pievērst jūsu uzmanību projektam, kurš šobrīd notiek, lai vienkāršotu ziņojums par kibernoziegumiem no dalībvalstu iestādēm Eiropolam. Tas ir interneta noziedzību ziņošanas sistēma, jeb ICROS, kuru var izmantot, lai apkopot šādus ziņojumus un ko varētu arī konkrēti minēt šī normatīvā akta priekšlikumā. Paldies! Paldies, Pēnce kundze! Šī brīdī ka man kā priekšētājiem jāsniedz jums par to, kā mēs organizēsim mūsu darbu. Mums ir diezgan maz laika. Es eh, teiktu, ka varbūt varam izlaist secinājumu daļu. Es atstāšu, protams, visu jūsu rokās, bet ir svarīgi, ka mums ir 30 minūtes vēl pārējiem panelistiem, un mēs pāriet pie otrā paneļa vienkārši, lai mēs visu uzspētu, jo es zinu, kad eksperti šeit ierodās, un viņiem ir jāpauž savas idejas desmit minūšu laikā. Tas uh, nod pie jautājumu, ko tad tas mums īsti dod, jo šim desmit minūtēm nepietiek. Viss, kas šodien tiek teikts, tiks dzirdēts arī darba grupā par kiberdrošību, vai no nu NISA referente, vai referenti no citām komitejām, vai nodot šo informāciju. Ja nu mums nebūs laika plašākai diskusijai, neuztraucieties, šeit atvēltais laiks ir ļoti liederīgi iztērēts, un, diemžēl, mums ir jāizlaiž diskusiju daļa un jāpāriet pie ceturtā paneļa Es ceru, ka jūs neiebilstat. Līdz ar to mēs varam dot vārdu nākamajam runātājam. Manuprāt, datu aizsardzība ir viens no svarīgākajiem jautājumiem šeit Eiropas parlamentā. Un tas, ka jūs esat šeit ieradies, jūs zinat, ka jūsu institūcija bauda parlamenta atbalstu. Uh, un es piesaku Pēteru Hastingsu, un uh, ir svarīgi runāt par datu aizsardzību, pilsoņu interesēs, par tiesību aizsardzību. Nu, lūdzu, dodu vārdu jums. Paldies, priekšsēdētājs, priecājos, ka ir notikusi šī uzklausīšana par kiberuzbrukumiem, par informācijas sistēmām. Es gribēju būt klāt visā šajā uzklausīšanā no sākuma līdz beigām. Uh, liels paldies par to, ka jūs man pat uzaicinājāt runāt par datu aizsardzību un juridisko drošību ilgu laiku šīs termins kibertelpa attiecās it kā uz kaut kādu ļoti attālu realitāti. Varbūt, ka to izgudroja tālēm. Es domāju, ka tas atrodas kaut kur kosmosā, šī kibertālpa. Mēs tagad zinām, ka tā nav nekur pārāk tālu no mums. Kibernoziedzība, kiberuzbrukumi pret informācijas sistēmām var ļoti lielu ietekmi atstāt reālajā pasaulē. Pamata juridiskie principi noteikti tiem būtu jādarbojas arī kibertelpā, tieši tāpat kā reālajā pasaulē. Un jāsaka, ka šajā jomā ir vieta uzlabojumiem. Gan, ja mēs runājam par noziedzību kopumā, gan arī, ja runājam par uh, noziedzības novēršanu un cīņu pret noziedzību. Šobrīd nav tāda Eiropas Savienības tiesību akta, kurā būtu minēti visi kibernoziedzības apkarošanas aspekti. Padomes lēmums 2005-222 ir tikai, tajā ir runa tikai par definīcijām un par atsevišķiem kibernoziegumiem. Šis eh, lēmums neatrisina ne noziedzības apkarošanu, ne arī datu aizsardzības jautājumus, ne aizsardzības klauzulas. Patreizējie noteikumi par datu aizsardzību policijā un tiesības sargājušās iestādēs uh, Mm, ir tāda kā mozaīka, kur apvienojas konkrēti noteikumi, un vienīgais vispārējais ietvars ir ļoti tāds ierobežots, jo tas runā tikai par datu noraidi no vienas dalību valsts citā. Pēc Lisabonas uh, ērā datu aizsardzība ir ļoti būtiska nozīme. Par to runā gan ir līgums par Eiropas Savienības darbību, gan arī pamattiesību harta. Un tieši tādēļ uh, tiek ieguldīts liels darbs pārskatot datu aizsardzības direktīvu. Ceru, ka jaunā direktīva mums sniegs visaptverošu pieeju. Tā runās par visām Eiropas Savienības politikas jomām, ieskaitot arī tās, kas agrāk atradās trešā pīlāra pārziņā, proti policijas un tiesības sargājuši iestīšu darbs. Bet pats svarīgākais, ka mums ir nepieciešama lielāka efektivitāte mūsu darbībā. Šīs nav laiks, kad mums būtu jāizgudro par jaunu datu aizsardzību. Data aizsardzības metodas jau ir izgudrotas, un data aizsardzība ir viena no pamatiesībām, kā to nosaka Lisabonas līgums. Liela uzmanība būtu jā, jāpievērš tam, lai data aizsardzība efektīvi noritētu praksē. Tādēļ ir nepieciešams spēcīgāk ieviest data aizsardzības principus un nodrošināt datu īpašnieku tiesības ir jāievieš praksē tāds uh, princips kā uh, privātums pēc definīcijas un atskaitīšanās. Šo pēcpusdienu arī tas vairāk kārt tika uzsvērts, ka tādējādi tiktu izveidota kibertelpa, kas ir ilgtspējīgāka un visu ietverošāka. Eiropas Savienībā ir dažādas ilgtermiņa programmas, piemēram, Stokholmas programma, digitālā darba kārta, kuras uzsver to, cik nepieciešams cīnīties pret kibernoziedzību. Un arī direktīva, par kuru mēs šobrīd runājam, viss tas ir soļi, mm, kaut arī nepārāk lieli, taču ļoti gaidīti soļi harmonizācijas virziešanā. Vi veicināšanā. Ir nepieciešams kombinēt normatīvos un nenormatīvos aktus, uh, Šie patreizējie akti nav pilnīgi, taču tie tomēr ir vērsti pareizā virzienā. Es gribētu pieminēt, ka patreiz spēkā ir esošie normatīvie akti, kuru mērķis ir nodrošināt to, lai kibertelpa nebūtu ne mežonīgie rietumi, nec arī lielā brāļa darbības vieta. Ja mēs izlasām tikai pamatiesību hartu, tad mēs redzam, ka ikvienam ir tiesības uz privātumu respektēšanu e, ģimenes dzīvē, gan arī sāziņā. Ikvienam ir tiesības, ka viņa privātie dati tiek aizsargāti uz to. Šie dati ir jāizmanto tikai specifiskiem mērķiem un pamatojoties uz cilvēku piekrišanu vai uz kādu citu juridisku pamatu, kas ir noteikts normatīvajos aktos. Ikvienam ir arī tiesības piekļūt datiem, kas par viņu ir ievākti, un ikvienam ir tiesības pieprasīt šo datu labošanu. Un arī ir jābūt neatkarīgai iestādē, kas par to visu rūpējas. Patreizējā datu aizsardzības direktīva un citi noteikumi par datu aizsardzību ir vērsti uz kibernoziedzības profilaktisko novēršanu, jo tie uzliek par pienākumu datu kontrolētājiem analizēt riskus un uzsākt atbilstošas drošības darbības vai pasākums. Ja mēs skatāmies uz juridisko noteiktību plašākā nozīmē, tad ir vesela virkne uh, normatīvu instrumentu, kas tādā vai citādā veidā palīdz apkarot kibernoziedzību. Ir kibernoziedzības konvencija, tā sauktā Budapeštas konvencija, kuru ir ratificējušas, cik es saprotu, 15 no 27 dalību valstīm. Tas nav pārāk iespaidīgs rezultāts, tomēr kaut kāds ir. Privātuma direktīva tika nesen aktualizēta, un tā eh, ļauj mums eh, risināt datu pārkāpšanas, konfidencialitātes jautājumus, eh, drošības pasākumu problēmu jautājumus. Šobrīd mēs pārskatām datu, datu uzglabāšanas direktīvas. Uh, Tāpat arī dalību valstīs ir dalību valstu tiesību normatīvi akti, kas regulē šo jomu. Ir arī sadarbības instrumenti, kas radušies tieslietu un iekšlietu orgānu sadarbības rezultātā pamatojoties uz līgumu par Eiropas Savienības darbību 4. un 5. pantu. Uh, šī sadarbība attiec arī uz kibernoziedzību. Ir vēl vesela virkni pasākumu plašākajā nozīmē, piemēram, rīcības plāns kritiskās informācijas infrastruktūras aizsardzībai, eh, sadarbība serts ietveros, ENISA šeit tik pieminēta, Eiropol, Eirojust pārstāvi minēja, tāpat arī eh, Eiropas dalību valstu fórums, kuram ir sava loma informācijas eh, sistēmu drošības nodrošināšanā. Un visbeidzot, publiskais privātais eh, partnerības iestādījums drošības veicināšanā. Mūsu mērķis ir to visu integrēt, visu šo te instrumentu efektu integrēt. Komisijā ir darba grupa policijas un tieslietu jautājumos, kas šeit jau izklāstīja atsevišķas idejas ir nepieciešams novērst šos noziegums, izmantojot dažādos eh, mūsu rīcībā esošos instrumentus. Un direktīva arī saka, ka du, Budapeštas konvencija nenosauc visas datu kategorijas, visas noziegumu kategorijas. Uh, Datu ievākšanai ir jābūt piemērotai, proporcionālai un jāievāc tikai tādi dati, kas ir vajadzīgi. Nedrīkst būt darbības dubultošanās starp dalību valstīm un Eiropas Savienību. Mm. Konvencija un direktīva arī nedrīkst pārklāties. Un nobeigumā vēl pāris vispārīgi vērojumi. Veiksmīgi cīnīties pret kibernoziedzību nenozīmē to, ka mums ir nema, vajadzīga nemitīga un sistemātiska internetu lietotāju uzraudzīšana. Mums ir jāizvairās no tādas situācijas, kur šādu uzraudzību mēs atstājam internetu pakalpojumu sniedzēju rokās vai arī pašu lietotāju rokās, jo tad šī uzraudzība būs aizvien lielāka sistemātiska interneta lietotāju izsekošana pati par sevi ir pamattiesību pārkāpums. To, tas ir nepieņemami. Mēs nevaram izsakot visus lietotājus. Mums ir nepieciešami ļoti mērtiecīgi pasākumi. Tikai tad, ja tie ir nepieciešami, tiem jābūt arī proporcionāli pielietotiem un e, jābūt aprīkotiem ar at, attiecīgiem drošības mehānismiem. Lielas paldies! Paldies, Holmējers kundze! Paldies, Kastings kungs. Liels paldies par ļoti labo un skaidro pārskatu. Ļoti priecājos sveikt mūsu vidū Mariju Kajafu no Saloniku universitātes, kas ir ļoti autoritatīva nozīmīga speciāliste krimināla tiesībās, kas saistās ar krimināla tiesību jaunradi Eiropas Savienībā. Un tagad došu jums vārdu. Vēl gribu teikt paldies, ka jūs šodien viesojaties pie mums. Yeah, thank... Paldies! Es vēlos teikt paldies par jūsu laipno uzaicinājumu un iespēju šeit ar jums būt kopā. Mana prezentācija koncentrējas uz piedāvāt direktīvu kriminalizēt uzbrukums informācijas sistēmām un konkrēti uz būtiskāko jautājumu, kāds ir pats pamats izvēlēm, kas darīts šajā priekšlikumā, ņemot vērā pamatprincipus Eiropas krimināla tiesībās pēc Lisbonas līguma ņemot vērā Eiropas krimināla politikas iniciatīvas manifestu, kur, kuru jūs jau minējāt, šī jautājuma būtība ir saistīta ar nepieciešamību krimināla tiesību likumus saskaņot ar demokrātiskās likuma leģitimitātes principiem un Eiropas drošību nākotnē var nodrošināt tikai sistēma, kas balstīta uz demokrātijas brīvības un pamat eh, juridisko principu bāzes, un tādēļ es vēlos vēlēt šajā perspektīvā skatīt uz tiesu uz priekšlikumu. Piedāvātā direktīva aicina direktī, dalību valstis skatīties uz nelegālu datu pārtvēršanu inter, informācijas sistēmās un citiem datoru noziegumiem papildus tiem, kas ir iekļauti 2005. pamat lēmumā par nelikumīgu piekļuvu informācijas sistēmām, to traucēšanu un datu traucēšanu. Ņemot vērā to, kas ir iekļauts pamatlēmumā, priekšlikums piedāvā izmaiņas attiecībā uz kūdīšanu, veicināšanu un attiecīgajiem sodiem par un vainu pastiprinošiem apstākļiem. Tāpat tiek paredzētas normas par jurisdikciju un informāciju. Vispirms par uzvedības veidiem, kas ir paredzēti pamatlēmumā, ir jāatzīmē, ka piedāvātā direktīva paplašina nelegumīgu piekļuvu informācijas sistēmām tvērienu, jo vairs nav atzīta dalību valstu spēja ierobežot šādu darbību gadījumos, kad tas tiek darīts pārkāpjot drošības pasākumu. Tas ļauj ieviest dalībvalstīm zināmas ierobežojumus, tas ir saskaņā ar prasību, ka kriminālu tiesības jāizmanto kā pēdējais uh, iespējamais instruments. Tas ir tīpaši ņemot vērā faktu, ka pietiekami drošības pasākumi varētu aizsargāt informācijas sistēmas daudz efektīvāk nekā neierobežota kriminalizācija. Līdz ar to var tikai apsveikt patreizējo komisiju padomas priešlikumu, kas atkal ievieš drošības pasākumu pārkāpumu, kas ir kā nosacījums, ka ir kriminalizējama piekļuva informācijas sistēmā. Tāpat par datu traucējumiem ir drusku citādāk skatīta, un tādēļ es to nekomentēšu. Domāju par citu normu, par nelikumīgu ne sabiedrisku sūtījumu pārtveršanu, Tas parādās pirmo reizi Eiropas Savienības dokumentā. Pado, Eiropas padomas dokuments ļauj kriminalizēt dalību valstīm tikai tādu uzvedību, kas ir veikta ar negodīgiem nolūkiem vai saistībā ar datorsistēmu, kas ir savienot ar citu datorsistēmu. Bet uh, Eiropas Savienība nav atstājusi šādu manevru telpu. Padomas priekšlikumā vienīgais ir atruna, ka tiek izslēgti maznozīmīgi gadījumi piedāvātā direktīva pat necenšas ierobežot šo pārņēmu pārtveršanas jēdzienu. Ir jāuzsver, ka institūciju ietvars, kas ievies saskaņā Lisabonas līgumu, dot pilnvars Eiropas Savienībai ieviest minimālos noteikumus attiecībā uz nodarījumu definīciju, kas prasa, lai būtu nedivdomīgi lēmu attiecībā, kas ir jāpanes uz valstu tiesību aktiem. Ja skatāmies uz kibernozīmīgu konvenciju, tad tur ir teikts, ka ir jābūt pārtveršanas definīcijai. Norma paredzētajā direktīvā, kur tiek paredzēta pārmērīgi, šeit ir 7. pantā, kur ir jāliedz ražot jebkāda datorsistēma, kuras vienīgais mēķis būtu veikt 3. un 6. pantā minētos nodarījumus. Ir ņēmā vēram atšķirības starp šo normu un attiecīgo 6. pantu uh, padomus konvencijā. Konvencijā ir runās par Izraeli, kas cenšas mazināt kriminalizāciju, kas var garantēt piekļuvu informācijas sistēmai. Nevien, neviens ierobežums no konvencijas nav pieņemts Eiropas Savienībā. Ir bijis ļoti grūti panākt vienprātību padomē attiecībā uz septīto pantu piedāvātajā direktīvā. Un vēl divi elementi piedāvātajā direktīvā, kas norāda uz tā aptvērumu plašumu. Pirmkārt, dalībvalstīm ir jākriminalizē uh, ka palīdz un veicina 7. pantā minētie nodarījumi. Otkārt, dalībvalstīm ir jākriminalizē centieni. Lai es varu drusku lēnāk, jo tulkiem ir grūti izsakot jūsu runai. Jā, atvainojiet, es vienkārši cenšos iekļauties laikā. Tātad otrkārt dalību valstīm ir jākriminalizē centieni bez izņēmumiem pretrunā ar pamatlēmumu un kibernoziedzības konvenciju. No otras puses, 7. panta nodarījuma izslēgšanā attiecībā uz centienu aptvērumu, tas var būt pozitīvs solis. Un tas ir nodrošināts saskaņā pēdējo padomas priešlikumu kas to ierobežo ar nelegālu iejaukšanos sistēmās. Piedāvājotājā direktīvā ir konkrēti soda mēri uz doto brīdi ir redzamas atšķirības salīdzinājumā ar esošo pamatlēmumu, kas kopumā pastiprina soda mērus. Piedāvātā direktīva ir tāda, ka dalībvalstīm jānodrošina, ka katrs nodarījums, kas ir minēts Pat arī sagatavošanās darbība ir sodāma ar kriminālu sodu, kur maksimālais apjoms ir vismaz divi gadi. Tas grauj proporcionāls principu un arī norāda, ka Eiropas Savienība tiecās uz neelastīgiem soda mēriem, nodroš, nosakot nenosakot maksimāli elastīgākus uh, termiņus, piemēram, no viena līdz trim gadiem. Proporcionalitātes princips ir labāk ievērots patreizējā pamatlēmumā, jo plašāka telpa manevriem, jo vieglāk dalību valstīm ir saskaņot savu soda mērus saskaņā ar padarīto nodarījumu. Līdz ar to ir skaidrs, ka ir nolūks ievies stingrāku soda mēru, samazinot dalību valstu lēmšanas iespējas. Tas pats pamatojums ir desmitajā pantā piedāvātajā direktīvā. Šajā normā ir paplašināta, uh, paplašināta saraksts laim pastiprinošiem apstākļiem. Tāpat direktīvā tiek prasīts stingrāks sots, ja ir kāds no vai nu pastiprinošajiem aktiem no nu, līdz pieciem gadiem, tostarp iekļaujot arī kā laimpasimošu apklu sagatavošanās darbības. Līdz ar to Eiropas Savienības prezidentūrai, ņemot vērā negatīvo atsauksmi, ir jāmeklē kāds cits ceļš, ir pagaidām piedāvāt divi iespējamie risinājumi. Pirmkārt, sagatavošanās darbību izslēgšana no minimālā soda mēra, un pārstrukturizēt šos vainu pastrinošos apstākļus, kā arī tos iekļaut nelikumīgā datu sistēmas iejaukšanās gadījumā. Vēl tā par kriminalizāciju attiecībā uz uzbrukumiem informācijas sistēmām, tas ļauj mums izdarīt secinājumu, kas balstītos šādiem elementiem. Skatoties preambulā šai direktīvai, mēs redzam, kāda ir īstie iemesli izdarītajai izvēlei. Viens no galvenajiem ir vēlme cīnīties par terorismu un organizēto noziedzību. Uzbrukuma informācijas sistēmām, kas darīti organizētas noziedzības vai terorismu nolūkos, tur, lai tos apkarīt, būtu vajadzīgi īpaši pasākumi, lai cīnītos par to, nevis paplašināt kriminālu kodeksu. Tāpat patreiz direktīva ne, nenodrošina pamatiesību ievērošanu, kas ir atzīta pamatiesību hartā, un neievēro Eiropas Savienības tiesību aktu principus. Definīcijas, kas iekļautas priešlikumā, neatbilst prasībām, kas ir jāpiemēro arī Eiropas Savienības līmenī. Divi piemēri ir neviennozīmīgais pārtveršanas jēdziens, un arī tas, ka nav iespējams noteikt, kas ir maznozīmīgi gadījumi, kas ir it kā jāizslēdz no kriminalizācijas. Proporcionalitātes princips arī netiek ievērots, kā gan proporcionalitāti var ievērot, ja dalību valstīm nav vispār nekādas izvēles attiecībā uz piemērojamajiem sodamēriem. Un pēdīgi ir pamats uztraukties, ka tiek plaši kriminalizēta sagatavošanās darbības, piemēram, kad tiek iegādāti instrumenti, lai veiktu šaus attiecīgos nodarījumus. Tāpat tiek noteikti instrumenti, kas nav veidoti, lai uzbruktu informācijas sistēmā. Ņemot vērā šo sasaistis šā sagatavošanās darbībām un uh, patiesiem uzbrukumiem, tad mēs redzam, ka šeit kriminalizācija balstīta uz nesubjektīviem kritērijiem. Tas, ka nav iespējams noteikt kādus ierobežojumus, un ņemot vērā, ka ir atzīta arī ekstrateritoriālā juridikcija, tas šo sistēmu tikai pasliktina. Tādēļ ir svarīgi atbalstīt un papildīt padomus priešlikumu, kas varētu uzlabot piedāvāto direktīvu attiecībā uz to, ka tiktu uh, saglabāti mūsu svarīgie principi, arī legalitātes princips, proporcionalitātes princips un tiktu ņemtu vērā dalībvalstu e, tiesību sistēma. Būtu jādefinē, kas ir nelegāla pārtvēršana, maznozīmīgi gadojumi, jāgrozas normas par sodamēriem, vainu pastrinošiem apstākļiem un jāsamazina 7. panta aptvērums par sagatavošanās darbībām. Varbūt tas pat pilnībā jāsvītro. Mana prezentācijas pielikumā jūs atradīsiet konkrētas eh, rekomendācijas šai direktīvai. Un tas ir ļoti svarīgs Eiropas parlamenta uzdevums, jo tikai tādējādi pamata principi krimināla tiesībās tiktu ievēroti un Eiropas Savienība tos izmantojot varētu sasniegt savu nosprausto mērķi, proti visu pirmām kārtām domāt par individu. Eiropas iedzīvotāji raugās uz Eiropas parlamentu un es ceru, ka Eiropas parlaments ņem to visu vērā. Paldies! Sveicieti, Frau Profesor Kaifas. Godātā profesore Kaifa, jūs centāties lielā ātrumā un ļoti precīzi izklāstīt savu referātu. Un es priecājos, ka man būs iespēja kā referentei ar jums vēl sazināties, jo es kopā ar ēnu referentiem strādāšu ar šo jautājumu un Gribu teikt jums lielu paldies. Tagad mēs esam lūguši tulkus vēl desmit minūtes pakavēties. Gribu teikt lielu paldies tulkiem, jo visi cenšas, protams, izteikties desmit minūtēs, un tas ir ļoti grūti. Paldies tulkiem, jūs tiešām varonīgi strādājat. Došu vārdu Džo Maknamē, kas pārstāv Eiropas digitālo tiesību organizāciju. Tā ir nevalstiskā organizācija, kas nodarbojas ar informācijas drošības jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Mēģināšu prezentāciju pabeigt pēc iespējas ātrāk. Ceru, ka to, ka nesajūgs prātā tādēļ, ka es runāšu ātri. Pārliekšu ievadu sadaļai, jo daudz kas no tā, ko es gribēju teikt, eh, jau ir pateikts par dekriminalizāciju, par datu aizsardzību un tā tālāk. Gribētu teikt, ka šis ir viens no labākajiem dosie, pie kur esmu strādājis, jo komisija ļoti labi informāciju man ir piedāvājis, tāpat arī Eiropas parlaments ļoti cītīgi un raiti ir strādājis pie šiem jautājumiem, un, un padomu arī devusi pozitīvu ieguldījumu. Sīkāk gribētu runāt par vienu jautājumu, ko Holmajers kundze jau pieminēja iepriekšējās debatēs, proti par kiberuzbrukumiem, ko veids valstis Eiropas Savienībai šī tēma ir ļoti svarīga. Mums ir nepieciešams veidot konsekventus centienus apkarot šādus te uzbrukumus datorsistēmai. Diemžēl Eiropas politikā šobrīd ir lielas pretrunas tieši šajā jomā, bet gribētu ilustrēt to. Tad, kad mēs domājam par uzbrukumiem datorsistēmām, tad mēs domājam, piemēram, par stiksnestu, kur viena valsts uzbruk citai valstī tas, kas notiek šobrīd. Mēs vērojam, ka domēnu vārdi, piemēram, tiek izmantoti kā ierocis vai veids ekstrateritoriāliem uzbrukumiem. To izmanto gan ASV, gan Eiropas Savienība. ASV līdz pavisam nesenai pagātnē nav izmantojis savu iekšējo jurisdiktu jurisdikciju, lai attiecinātu to uz internetu. Šī situācija šobrīd mainās, jo ir tāda priekšlikuma kā informācija tehnoloģija aizsardzība un koikat sistēmas. Eiropas Savienība dod sev un arī privātiem uzņēmumiem iespēju noslēgt savus datoru datus tā, lai ārējie lietotāji nevarētu tiem piekļūt. Šīs te rīcības ir nepamatotas, tā to tulko patreizējā direktīva un arī dažādas konvencijas, kuras ASV ir ratificējusi. Līdz ar to rodas jautājums, cik pamatotas ir direktīvā minētās definīcijas par valsts sponsorētajiem uzbrukumiem datoru sistēmām. Ja tās šobrīd atbalsta ASV. Eiropas pilsoņiem un uzņēmumiem tas rada problēmas, bez tam tas arī rada tādu permanentu risku, ka mēs e, būsim pakļauti šiem te noziedzīgiem aktiem, kā to raksturo šī direktīva. Pagājuši gadu mū.com domēnu vārds tika paralizēts Amerikas Savienotajās valstīs. Viņi mēģināja paralizēt desmit mājaslapus, kuras it kā uh, ir eh, pārkāpja bērnu tiesības. Kā blakne tam bija vēl ļoti daudzu 84 eh, tūkstošu mājas lapu nobloķēšanu, kuriem nebija nekāda sakara ar noziedzību. Eiropas parlaments jau reaģēja uz šo draudu. Pagājušā gada jūnijā mēs pieņ šeit tik pieņemt rezolūciju par internetu pārvaldību. Pārvaldībai jābūt tādai, lai tā aizsargātu komunikācijas brīvību un eh, integritāti. Uh, jāizvairās no dažādiem pārspīlētiem pasaukumiem, tādiem kā domēnu nobloķēšana. Ministra padoma pirms trim nedēļām atbalstīja šo pieeju. Tā aicināja dalību valstis aizsargāt interneta vispārīgo lietošanu un universalitāti. Vāgnera kungs bija referents šajā jautājumā 2009. gadā Britu pilsonis, kas dzīvoja un strādāja Spānijā, vadīja ceļojuma aģentūru, kas organizēja ceļojumus uz Kubu. Dienas laikā viņš pazuda no interneta, viņa šī te e, interneta mājas vietne pazuda. Eiropas uzņēmums, kuram nebija nekādas darbības ASV un kurš nekādu nevēlējas saistīties ar ASV savā biznesā, tika iekļauts melnajā sarakstā, ko veido ASV valsts kasa. Rezultātā šīs valsts eh, websaits tika iz, iznīcināts, tāpat arī tā nevarēja izmantot ēpastus e un nesaņem nekādus ienākumus. Nesenāks gadījums ASV uh, eh, svītroja vēl kādu citu Spānijas uzņēmumu, kas it kā pārkāps autortiesību noteikumus. Spānijas tiesas jau ir anulējusi šos te, šīs apsūdzības un uzskata, ka uzņēmums ir nevainīgs. ASV tiesas iestādes uzskata, ka jebkurš uzņēmums, kura domēna vārds beidzas ar .com vai tam līdzīgi, ir ASV pārziņā esošs uzņēmums vai .net, tas esot ASV jurisdikcijā esošs uzņēmums. Šāda ekstrateritoriāla rīcība mūsos rada ļoti lielas problēmas. Ko citas iestādes dara šādos sak šādā sakarībā. Nu, ne jau to, ko mēs domātu, ko viņam vajadzētu darīt. Eiropas komisija un padome nav protestējuši nevienā ne otrā no šiem gadījumiem. Gluži otrādi viņas entuziastiski ir atbalstījušas ASV. Eiropas komisija atbalsta amerikāņu priekšlikumu Eiropas Savienības ASV kopīgai domēnu svīstrošanai un arī šo te peer address anulēšanai, IP adrešu anulēšanai. Tiktu tādējādi izplatīta informācija par šo te domēnu kā neesošu visā pasaulē. Šo priekšlikumu pirmkārt eh, izteica Eiropas komisija savā paziņojumā par Stokholmas programmu. Zviedrijas prezidentūra to noraidīja, bet Spānijas prezidentūras laikā šis priekšlikums atkal parādījās. Uh, To pieņēma Eiropas Savienības ārlietu ministri, vispārēja lieta ārlietu padomē 2009. gadā. Šis priekšlikums attiecas uz uh, mājas uh, lapu slēgšanu, mājas internetu vietu slēgšanu, vietņu slēgšanu, ja tās atrodas ārpus Eiropas Savienības. Tiek uzskatīts, ka tas ir krimināla noziegums saskaņā ar šo direktīvu. Eiropas Savienība piešķir sev pilnvaras starptautiski anulēt un iesaldēt dažādas mājaslapas, un tāpat laikā viņa protestē pret to, ka citi to dara. Ņemot vērā mākoņu tehnoloģijas, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments izteiktu savu, savu nostāju pret eh, šādiem dažādiem uzbrukumiem. Tad, kad parlaments pieņēma savu rezolū, rezolūciju pagājuši gadu, tad viņš šo pozīciju ļoti skaidri izteica. Ja mēs vēlreiz to, jūs vēlreiz to neatkārtosiet, tad pastāv draudi. Pilsoņi tad dzīvos bez juridiskās noteiktības, bez risku menedžmenta online. -ā Viss būs atkarīgs tikai no tā, cik lielā mērā viņi uzticēsies internetu pakalpojumu sniedzējiem, savai valdībai, uzņēmumu, politikai un tā tālāk un tā joprojām, bet nebūs nekāda juridiskā pamata. Nav nekādu problēmu, liela problēma, kas saistīta ar direktīvas priekšlikumu, izņemot tā, tās problēmas, kas tik pieminēts iepriekš mēs nevarētu rīkoties tā, ka mēs kritizējam tikai ASV, ja paši daram tieši to pašu, ko dara amerikāņi. Paldies! Man herzlich! Paldies! Paldies visiem! Visiem sevišķi tiem, kas ir izturējuši līdz beigām, un vislielākais paldies visiem referentiem! aktiem. Visi, kas šodien uzstājās, es būtu jums ļoti pateicīga, ja jūs mums atstātu jūsu referātus rakstveidā, lai mēs varam, ja ir vēlēšanās, pārlasīt tos vēlreiz rūpīgāk. Un, ja jūs esat gatavi Um, atbildēt uz dažiem jautājumiem, tad es domāju, ka šie jautājumi noteikti būs. Noteikti tie būs arī no referentu puses. Paldies visiem, kas piedalījās uzklausīšanā no sākuma līdz beigām. Un paldies eh, tulkiem par izturību un paldies par lielisko darbu. Vēlreiz liels paldies, novēlu jums jauku vakaru.